Mēs jau esam druski iekavējuši, un mums ir ļoti briesmīgi piepildīts rīts. Es jums vēlētos vēlreiz atgādināt, ka 11.45 mums ir jābeidz šī sēde, jo mēs līdz 12.30 tiksimies ar ministru Vatlēva kungu, un šī koordinatūra sēde būs aiz slēgtām durvīm. Tātad, godādie kolēģi, lūdzu ieņemiet savas vietas un sagatavosim balsošanu. Vēlētos vēlreiz atgādināt, ka Eiropas parlaments ir vienīgā institūcija, kurās franču, francūžiem ir jāstrādā 14. jūlijā, kas ir Francijas neatkarības diena, nacionālā diena. Tās vienkārši pierāda to, ka Eiropas parlamentam ir ļoti būtisks politiska nozīme. Es vēlētos pateikties grupu darbiniekiem un komitejas sekretariātam par milzīgo darbu, ko viņi šobrīd ir paveikuši sagatavojot, eh, sagatavojot balsošanas papīrus. Sekretāram Sekretārs ir strādājis visu naktu, un pie viņa pat nakts melnumā griezās jauni kolēģi, kas eh, šobrīd ir rezultējies, eh, rezultējies jaunu kompromisu grozījumos. Eh, te mēs varam pieminēt kā kompromisu, D kompromisu, kas attiecās uz L apsvērumu, un tas ir Bokroša kunga mutiskais priekšlikums kopš vakardienas, kurā runa iet par globalizāciju. Vai jums ir balsošanas saraksts? Un tie divi papildus mutiskie kompromisi, K un D, kas attiecās uz 9. un 11. Hāglunda kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vienkārši vēlētos pateikt, ka ALDE grupa vēlas joprojām dalīto balsojumu par K kompromisu, tātad mēs pieprasam dalīto balsojumu, kas šobrīd nav vēl atzīmēts balsošanas sarakstā. Tā bija mūsu prasība jau sen. Paldies, saka prieksēdētāja kungs. Tātad, jā, varbūt, kad nonākam līdz kā kompromisam, vēlreiz to atgādiniet. Tātad mēs runājam, īpašai uzmanībai vajadzētu tikt pievērstai izvērtējot neatkarīga fonda izveidas nepieciešamību. Tātad mēs vēlētos dalīt to balsojumu līdz šai vietai, un pēc tam tas ir tieši tā, kā mēs jau sākotnēji vēlējāmies. Paldies! Esam to atzīmējuši. Vai ir vēl kāds, kas vēlētos ko piebilst par balsošanu vai pret to? Labi, ja nē, tad pārējām pie procesa. Un mans priekšlikums būtu sekojošs. Sākam ar Portas kunga ziņojumu. Pirmais punkts. Es atvainojos. Tātad tiešām e, mēs varam balsot, jo EPP grupa vēl nav ieradusies pilnā sastāvā. Tātad E kompromiss Kur ir par? Pret. Pret E. Pret E kompromiss atturas. Paldies, pieņemts. 22. līdz 25. šie grozījumi. Nē, nē, atvainojos. 22. un 23. 22. un 23. atkrīt. F kompromiss. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss G. Par. Pret atturas pieņemts. Kompromiss H. Dalītais balsojums, kā jau ir norādīts jūsu balsošanas sarakstā, pirmā daļa H kompromisam par pret, atturas, pieņemts, otrā daļa H kompromisam par pret pret. Izskatās, ka liberāļu grupa tāpat balso, atturas, pieņemts. Kompromiss I par, pret, atturas, viens atturas, pieņemts. Tātad šis kompromiss kas attiecās uz 43., 44., 45. kompromisiem, tie ir iekļauti I kompromisā, bet tajā nav nu iekļaut 46. grozījums. Tagad 46. grozījums. Balsojam par. Pret. Mums būs jāpārbauda. Izskatās, ka man ir skaidrs, un tomēr vēl, vēlreiz, kas ir par pret, atturas. Pieņemts 47. par pret atturas 47. noraidīts 48. jau ir iekļauts 49. par pret, atturas, pieņemts. Kompromis jē. Tātad EPP pieprasīja dalīto balsojumu Heglunda kungs. Jā, pavisam īsi. Mūsu grupas pārliecība ir, ka 55. grozījums nav, ir iekļauts šajā J grozījumā. Mēs gribētu atsevišķi balsojumu arī par 55. Paldies, saka priekšsēdētāja kungs. Labi. Tā tad, ja 55. nav iekļauts J kompromisā, tātad jūs apgalvojiet, ka par to ir jābalso atsevišķi. Tā tad. J kompromisā šobrīd pirmajā daļā Kurš par? Pret. Atturas. Jē, kompromiss. Pirmā daļa pieņemta. Otrā daļa. Par. Pret. Vairākums piekrīt, tā tad abas jē kompromisa daļas ir pieņemtas. Nē, es atvainojos. Kas tur bija? Es vēl neesmu kafiju dabūjis. Tā tad, jā. Tā tad otrā daļa ir noraidīta. Labi, labi. Tā tad. 50, 51, 2, 3, 55. Tā tad. Ja J kompromisā nav iekļauts 55. tātad liberāļi pieprasīja atsevišķu balsojumu par 55. grozījumu. Ko domā referents? Viņš ir pret referenta kungs. Jā, es, eh, protams, varētu pieņemt, ka mēs balsojam atsevišķi, un tomēr es uzskatu, ka tā kompromisa formulācija saka tieši to pašu, varbūt pat vēl skaidrāk, bet, protams, es saprotu, ka, ja jūs uzskatiet, ka tas nav iekļauts, tad mēs varam balsot atsevišķi, un tomēr es saku jābalso pret, tāpēc, ka, manuprāt, tas ir iekļau, iekļauts. Priekšsēdētājs labi. Kurš par? Kurš par 55. grozījumu? Paldies. Pret. Atturas 55. ir noraidīts. Tātad, kā kompromiss, kur ir pieprasīts dalītais balsojums no Alda grupas puses. Līdz ar to, ja es pareizi sapratu Heglunda kungu, runa iet, ka jūs vēlētos īpašu uzmanību pievī, pievērst atsevišķai daļai, tātad ir jāizveido atsevišķs fonds, kurā būtu paredzēts maksājuma apropriācijas un paredzēt eh, komisijai izstrādāt, eh, izstrādāt priekšlikumu šādu fondu izveidē. Tātad balsot atsevišķi par šo. Tātad summējot kopā. Vispirms balsojam par pirmo kā kompromisa daļu. Un par trešo, ja? Tā sanāk. Un pārējais, kas paliek, tātad kas par? Pret. Atturas. Tātad. Pirmā daļa un beigas ir pieņemts. Nobalsojām par. Un tagad otrā grozījuma daļa, kuru es jau nolasīju par Tā tad izskatās, ka parasti EPP vajadzētu balsot par. Tas bija joks, labi, vienalga balsojam. Tā tad. Kurš par? Barbara. Prieksēdētāja kungs. Varbūt jūs varētu vēlreiz atkārtot, kas te bija par balsošanu, jo arī man iespējams nepieciešama kafija. Tā tad turpina prieksēdētājs. Tā tad mēs vienojāmies, ka liberāļu grupai ir problēma ar frāzi, kura ir kompromisa, kā grozi, kompromisa grozījuma vidū. Bet citām grupām, vismaz pēc manām domām, bija kā grozījums pieņemams tā sākotnējā versijā. Es jau, protams, nezinu, bet izskatās, ka tikai Alda grupa nevēlējās otro daļu. Tātad runa iet par otro daļu. Kurš ir par? Kurš pret? Liberāļi. Liberāļi jūs kā jau paskaidrojāt, jā, atturas. Vairākums ir par visu kā kompromisu tā sākotnējā versijā. Kompromis L. Kompromis L. Arī šeit ir pieprasīts dalītais balsojums, kas ir norādīts balsošanas sarakstā. Par L pirmo daļu par. Pirmā daļa par. Pret atturas, pieņemts. Otrā daļa par pret atturas, otrā daļa arī pieņemta. Tagad pārējām pie 67. grozījuma, ko neiekļauj L grozījums par

Noraidīts. Tagad pārējām pie balsojuma par apsvērumiem. A kompromis par pret atturas pieņemts. A kompromisā nav iekļauts trešais grozījums par trešo grozījumu Lūdzu, paceļiet rokas. Pret tagad. Atturas. Pieņemts. Tagad balsojam par B kompromisu. Par. Pret. Atturas pieņemts. Taču kompromiss B neiekļauj veselu virkni grozījumu, un mums ir jābalso par septīto grozījumu par pret atturas pieņemts. Astotais grozījums par pret atturas pieņemts pieņemts. Devītais grozījums par pret atturas Noraidīts. Desmitais grozījums. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. Es eh, redzu, ka jūs eh, balsojat Ļoti interesanti. 11. grozījums. Vai tas atkrīt? Jā. Ja 11. 10. pieņems, tad 11. atkrīt. Tā tad. Pārējām pie kompromisa C. Par. Pret. Atturas. Viens atturējās. Pieņemts. C iekļauj 12, 13, bet ne 14. grozījumu. Un tagad par 14. balsojam par, pret. Izskatās, ka mazākums atturas pieņemts. 15. grozījums par, pret pret tā tad atturas. 15. grozījums. Referents ir par šo grozījumu, tas ir pieņemts. D kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Ir divi grozījumi, kurus neiekļauj 20. Kompromis, D kompromis 20. par. Izskatās, ka Manner ir kundze, un tāpēc es pateicu kungs, bet jebkurā gadījumā 20. grozījums pār pret. Atturas. Manners kundzes grozījums noraidīts. Un pēdējais grozījums ir Vertmans kundzes grozījums 21. par pret. Vairākums atturas noraidīts. Un tagad balsosim par abiem atzinumiem kopā. Par, balsosim par diviem atzinumiem kopā. ko sagatavoja Sociālo lietu komiteja un Ekon komiteja. Balsojam par abiem kopā. Kurš ir par šiem abiem? Pret? Atturas? Paldies! Un pēdējais balsojums par, pret, vajadzēs tomēr saskaitīt. Kurš ir par galīgajā balsojumā? pret. atturas, viens atturējās, tātad pieņemts, un es vēlētos apsveikt mūsu referentu, tas ir lielisks darbs, un tas, protams, attiecās arī uz visu atbalstu, ko referents ir saņēmis gan no sekretariāta, gan no darbiniekiem kompromisu izveidošanā. Tagad pārējām pie Gajer kunga ziņojuma balsošanas. Voilà, simplement, le président aurait besoin de la liste de vote. Jā, tikai priekšsēdētājiem nav balsošanas saraksts, diemžēl. Nu tā, te tas ir. Es Esmu saņēmis vairākus uh, lūgumus dot vārdu, lai paskaidrotu balsojumu. Man šķiet, ka arī referents gribētu izteikties, un Lavienkungs ir arī pieteicies, un, un Haglunda kungs arī grib runāt. Bet tagad Gajer kungam vispirms vārds lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! tā kā mani palūdza runāt ļoti īsi, vēlos teikt, ka šeit mēs runājam par ITRES ziņojumu un mūsu viedokli par šo, un šajā ziņojumā savukārt tiek apspriests komisijas priekšlikums, kurā ir runāts par 140 miljoniem eiro, kas netika izlietoti uh, tirgus atdzīvošanai, izmantot šo naudu uh, enerģētikas projektu finansēšanai. Mums ir daži grozījuma priekšlikumi, un šeit vēlos pateikties maniem kolēģiem no F, e, IFP eh, partijas un eh, no tautas partijas. Un, ja nevienam nav iebildumi, mēs varam balsot arī blokā. Jo es dzirdēju arī no citām politiskajām grupām, ka viņi varētu atbalstīt šos grozījumus pēc būtības. Komitejā nav arī nekādu pretrunu. Nu, ko lai saka, es varu teikt, ka atsevišķos gadījumos ir budžeta juridiskie aspekti saistībā ar 15 miljoniem eiro un šo miljonu pārlikšana, kas šobrīd ir otrajā sadaļā. Uh, un tiem tagad tiek pielikt 140 miljoni. Uh, mana kolēģi no ITRA komitejas Katlēna Florbrenta izteica šo ideju, es varu pilnībā piekrist viņai, jo 15 miljoni eiro otrajā sadaļā e, atrodas šobrīd bez tiesiskā pamatām un tie vienkārši pazudīs, ja mēs nepārlieksim. Protams, šeit būtu nepieciešams mazliet tehniski padiskutēt, Un šajā kontekstā es gribētu, lai komisijas viedoklis, tātad kā komisija uzskata, vai drīkst atstāt 15 miljonus eiro bez tiesiskā pamatojumā. Un varbūt komisija varētu atbalstīt, um, izteikt savu viedokli par to, kādas pārliekšanas metodas būtu izmantojamas šajā gadījumā. Nu, varbūt ievat vārdiem arī pietiks. Vēlreiz paldies par ļoti labu sadarbību. Paldies! Merci. Monsieur la... Labi, paldies tagad Laviekungs. Paldies, priekšsēdētāja. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi saņemt atbildi no komisijas par šiem 50 miljoniem, jo es principa pēc esmu pret tā, ka tiek izmantot līdzekļi no um, otrās kategorijas, lai finansētu citas darbības, kas patiesībā neietilps lauksaimniecības uh, izdevumu kategorijā. Un tādēļ man šis skaidrojums ir nepieciešams. Paldies! Jo merci. Donc. Paldies! Lavijas kungs lūdzu. Es saprotu, ka jūs tātad gribat zināt, ko komisija par to domā, bet es saprotu, ka jums ir problēmas ar astoto grozījumu, jā, pareizi? Jo uh, Referents ierosina uh, balsot blokā kopā par visiem grozījumiem, bet no tā, ko jūs teicāt, tad es saprotu, ja jūs nesaņemat uh, skaidrojumu par astoto grozījumu, kas jūs apmierina, tad jūs gribat balsot par šo grozījumu atsevišķi. Hagman kungs. Paldies priekšsēdētāji, mums ir līdzīga problēma kā Lavijas kungām. Mēs arī gribētu saņemt atbildi, bet es gribēju izteikt piezīmi attiecībā uz uh, grafiku. Kad saņēmām ziņojumu, mums bija tikai desmit stundas uh, laika iesniegt grozījumus. Tādēļ es gribētu pieprasīt sekretariātām uh, dot mums vairāk laika, jo mēs nevaram desmit stundu laikā sagatavot grozījumus. Tas ir pilnīgi nepieņēmami jo mēs nevaram strādāt ar šādiem grafikiem. Tā kā lūdzu nākotnē, tā nav pirmā reize šogad, diemžēl, man šķiet jau ceturtā. Un tas ir tikai viena gada laikā, tā kā es esmu pret šādu sistēmu. Paldies, dārgais kolēģi! Nu, es saprotu, ka Eh, tiešām šāda darba apstākļi nav pieņemami, bet tas nav sekretariāta vainas dēļ, tas ir manis dēļ, jo tika pieņemts lēmums koordinātoru sanāksmē, un es saulēcīgi nesapratu, kādas būs šāda lēmuma sekas. Tā kā es esmu tas, kurš jāvaino tajā visā, es par to atvainojos. Nu, es gribēju koriķēt, tātad tas ir piektais grozījums, vai ne, nevis astotais, tātad piektais grozījums Piektais grozījums, jā, ja? pareizi. Tātad piektais grozījums, tas ir problemātisks. Kavālis kundz lūdzu. Paldies, kā ēna referenti no Tautas partijas grupas. Es gribu teikt, ka mēs atbalstām referentu un mēs atbalstām šo 15 miljonu izmantošanu, kas ir domāta klimata pārmaiņu seku likvidēšanai. Bet, protams, es saprotu, ka balsot uh, var uh, pēc katrs pēc saviem ieskatiem, bet negribat izmantot to budžetu, kas ir otrajā kategorijā. Uh, Un, ja runā par klimatu pārmaiņām, tad gribētu izmantot finansējumu biomasai un tā tālāk, bet te iet runa par energoefektīvām ēkām. Protams, viņi tad var balsot pret. Tātad mēs piekrītam šim blokam, izņemot astoto grozījumu, jo, nes atvainojos piekto grozījumu, jo mums ir kolēģis, kurš vēlas balsot pret. Tā kā par pārējo visu varam balsot blokā, bet nu redzēsim, ko komisija mums teiks šai sakarā. Labi, liels paldies jums! Es redzu, ka tautas partijas grupa ir disciplinēta, demokrātiska un liberāla, ja tā varētu teikt. Un, jā, es redzu, ka dažu uzacis paceļas augstu izliektos lokos Komisijas pārstāv vai jūs. Vai, nē, tad, tad referentam vispirms vārds un pēc tam komisijai. Paldies, priekšsēdētāji! Nu, vēlreiz gribu pateikt, ka mēs šeit ļoti dziļi runājam par mūsu budžeta sistēmu. Tas nebija tā domāts. Mēs vienkārši runājam par to, ka mēs esam saņēmuši no komisijas priekšlikumu par līdzekļu pārlikšanu. Šeit ir nepieciešama tehniskā pielāgošana. Un jāsaprot, ka katrā kategorijā ir savi limiti, un manuprāt, šie limiti vienkārši jāpielāgo. Es saprotu, ka varbūt ir sistēmisku iemeslu dēļ daži daudz partijas kolēģi uh, uzskata, ka piektais grozījums ir problemātisks, ja tādēļ tautas partijas grupa labprāt gribētu balsot atsevišķi par piekto grozījumu, tad es no manas puses piedāvātu, ka šādā gadījumā mēs balsosim atsevišķi arī par astoto grozījumu, savukārt visu pārējo, izņemot astoņi un pieci, mēs varētu balsot blokā. Paldies! Ok! Labi, atpakaļ pie astoņi. Man šķiet, ka dažādiem cilvēkiem ir atšķirīgas intereses attiecībā uz grozījumiem. Es gribētu vaicāt, vai komisija negrib mums noprecizēt situāciju. Paldies, priekšsēdētāji, atbildot uz izskanējušajiem jautājumiem par šiem 15 miljoniem. Uh, kas ir jaunajā uh, budžeta pozīcijā un otrajā izdevuma kategorijā ar nosaukumu klimata pārmaiņas, patreiz nav tiesiskā pamata, kas varētu atļaut šādus izdevumus otrajā kategorijā. Tādēļ, ja nauda tur paliek šajā otrajā kategorijā, tad mēs nevarēsim izmantot šos 15 miljonus eiro. Kas attiecās uz 15 miljonu pārnesi uz 1A kategoriju, tad tur ir jāizpild atsevišķi nosacījumi. Tātad, ja būtu pieejama marža 1A kategorijā vai vismaz 15 miljoni eiro, tad mēs varētu samazināt izdevumus budžetā attiecīgajā pozīcijā otrajā kategorijā un palielināt pozīcijas e, ekonomiskās atjaunotas plānā 1A kategorijā. Diemžēl e, šādas maržas nav 1A e, kategorijas maksājumu griestos un Tādēļ šāda pārnese ir iespējama tikai pārskatot otrās kategorijas griestus, tātad samazinot tos par 15 miljoniem un attiecīgi palielinot šos griestus 1A kategorijā. Tomēr es negribētu to saukt par tehnisku pielāgojumu, jo izdevumu kategorijas tiek sadalītas pēc izdevumu dabas, ja tā varētu teikt un tad tas nozīmētu pielāgojumu izdarīšanu rīcību politikā attiecīgajās kategorijās šajā finanšu ietverā. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, liels paldies jums! Labi, tad turpinām. Lavijas kungs, vai jums, jūs apmierina šāds, bals, šāds skaidrojums? Jūs joprojām gribat dalīto balsojumu. Tad es secinu tā, ka uh, Arī Gajer kungs vēlas uh, dalīto balsojumu par astoto grozījumu. Labi, tad es ierosinu tā. Mēs balsosim blokā par visiem grozījumiem, izņemot piekto un astoto. Ja? Labi. Tātad par pret, tad trīs pret atturas, neviens neatturas, Tātad esam pieņēmuši visus pārējos grozījumus, izņemot 5 un 8. Tagad piektais grozījums. Kurš par? Paldies. Pret? Paldies. At... Kas tautas partijas un liberāļu grupas vārdā? Jā. Tad es saprotu, ka vairākums bija astotais grozījums par. Paldies. Pret? Paldies. Atturs. Labi, atkal vairākums pieņemts. Tātad visi grozījumi ir pieņemti, daži vienbalsīgi, citi ar balsu vairākumu. Ga tagad galīgais balsojums. Par? Pret? 1, 2, 3 pret, atturas, neviens neatturās. Nu labi, tātad visi klātesošie izņemot trīs deputātus ir par. Atturējušos nav. Alors, euh, pardon. Labi. Tātad otrais galīgais balsojums Alfonsijas kunga ziņojums par Zalamana salām. Tur grozījumu nav tikai viens balsojums. Kurš pār? Visi, kas balso pār, var brīvreiz braukt uz Zalamana salām, urā! Protams, paši par savu naudu. Kurš pret? Divi pret. Atturs. Paldies! Tātad nobalsojām par. Tālāk nākamais ziņojums. Haugas kundzes ziņojums. Tātad šeit ir balsošanas saraksts. 33., 36. un 38. grozījumi ir atsaukti. Jāran lūdzu. Jā, priekšsēdētāji, es tēloju Haugas kundzi, jo viņa, diemžēl, nevar būt klāt, un viņa vēlējās, lai es pasaku dažas lietas. Tātad jūs zinat, ka Te iet runa par liela mēroga IT sistēmu apvienošanu Schengen, Visa un Eirodak. Mēs par to runājam pirms pāris nedēļām. Tur bija vesela rinda grozījumu. Referenti ierosina kompromisu grozījumu, kas ņem vērā 34. grozījumu, 35. grozījumu un 14. grozījumus. Tad tur iet runa par eh, personālu, aģentūru starpiem tā tālāk. Par novērtēšanu viņi ierosina mutisko grozījumu, kas šķiet mums visiem ir rakstiski, kurā ņemts vērā 26. grozījums un 15. grozījums. Viņa arī sazinājās ar Lībe komiteju un viņa informēs vairākus kolēģis, ka atbilstoši pienākumu sadalījumam starp mūsu komiteju un Lībe komiteju uh, Viņi ir izvērtējusi grozījumus, bet lielāko daļu Vērtmans kundze ir atsaukusi. 33., 36. un 38. grozījumi arī ir tikuši atsaukti. Referente ierosina par atzinumu balsot uh, blokā par grozījumu no 1. līdz 24. izņemot uh, šo pretrunīgo 4. grozījumu, kas tiek noklāts, ja tiek pieņems 28. grozījums. Paldies! Bien, merci à notre rapporteur et à Göran. Paldies! Tā tad neviens vēlas izteikt, nevēlas izteikties. Nu, tad sāksim balsot. Pirmais bloks vispirms. Tas ir par grozījumiem no 1 līdz 24 izņemot 4, 14 un 15. Kas pār? Paldies. Kurš pret? Atturas. Tātad pieņemts. Šis bloks pieņemts. Kas par pret atturs Pieņemts. Ceturtais grozījums. To nosas 28. grozījums. 29. līdz ar to atkrīt. Piektais un sestais tie ir iekļauti blokā. 30. grozījums referenti ir pret, bet kurš ir par? Liberāļi un Pakraskungs. Kurš pret? atturas. Labi, tātad 30. grozījums noraidīts. Un tas ir iekļauts eh, blokā no nu, 8.2. Tātad 31. grozījums, kurš pār pret atturas viens atturs pieņemts. Tālāk, devītais grozījums ir pirmajā blokā, desmitais arī. Tālāk, 32. grozījums. Tas nav ticis atsaukts, un referenta to neatbalsta. Kurš par 32. grozījumu? Pret? Vairākums tātad. Atturs. Šis grozījums noraidīts. Tālāk 12, 13 ir pirmajā blokā. Tālāk A kompromiss. Haugs kundze ierosinājis. Kurš par? Paldies pret. Atturs. Pieņēmts. Tālāk. 15. grozījums, mutiskais grozījums no referentes. Bet jums tas ir arī rakstveidā pieejams. Tātad uh, tur iet runa par nepieciešamību, ja, ja nepieciešams mainīt aģentūras um, darbības nosacījums un tā tālāk, ja tas ir nepieciešams. Kurš ir pār šo mutisko grozījumu? Paldies, kurš pret? Atturas? Tātad piekrītam, ka kaut kas ir jāsvītro, ja tas ir nevajadzīgs. Tālāk pārējām pie 37. grozījuma Holmējers kundzes grozījums referenti ir par to. Kurš par? Pret? Atturas? Nā, tātad pieņemts. 38. atsaukts, pārējais bija pirmajā blokā, Tālāk Homērs kundz 25. grozījums referenti ir par. Kurš par? Pret. Atturas tātad pieņemts. Tātad divi nākamie grozījumi ir iekļauti, bet Alvaro kungs grozījums nē. Referenti ir par 27. kurš pār pret atturas 27. grozījums pieņemts. Pirmais grozījums bija pirmajā blokā, tātad galīgais balsojums. Kurš pār? Pret? Atturas. Dāmas un kungi, visi ir par, izņemot trīs, kuri atturējās balsojumā. Tātad mēs apsveicām Haugas kundzi un Fermu kungu, kurš viņu šodien aizstāja. Tā, es atvainojos, mēs vēl neesam pabeiguši balsošanu, diemžēl. Jo mums ir jārunā par budžeta grozījumiem. Es došu vārdu referētam, ja viņš ir gatavs par šiem budžeta grozījumiem, un tad Tātad mēs sāksim ar uh, budžeta grozījumiem 2, un pēc tam būs budžeta grozījumi 5 un 7. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, ja jūs atceraties, tad uh, šī otrā budžeta grozījuma sākotnējā formā ir dažādas lietas. Daļēji tas, kas attiecās uz manu kolēģi Vladimiru Manku, un daļēji uz komisiju. Tā ir tā daļa, kas ir man atbildība. Atzīstot to, ka padome nav gatava atbalstīt tos priekšlikumus, kas attiecās uz citām sadaļām, bet ir nepieciešams dot zaļo gaismu izmaiņām, kas ir svarīgas komisijai, tika lēmts sadalīt oriģinālos budžeta grozījumus otrajā kategorijā, un tad mēs to darām bez jebkādiem finanšu, bez jebkādām finansiālajām sekām. Tā kā es neredzu problēmas, un es ierosinu komitejai balsot pozitīvi par šo grozījumu. Voilà, je vous remercie. Alors, je, je dois compléter ce qu'a indiqué notre rapporteur en disant que. Paldies! Es tikai gribēju piebilst, ka tātad tā ir tēma, kur mēs skatījām trialoga ietvaros. Un es patreiz Tātad mēs nevarējām balsot par šo budžetu, un šis balsojums bija vajadzīgs reģionu komiteja un sociālā komiteja. Padomu piekrīt komisijai. Un atkarībā no jūsu balsojuma, tātad mēs varētu dot jaunajai aģentūrai Berek. kas ir elektronisko saziņas eh, līdzekļu un sistēmu Eiropas regulators. Varbūt eh, būtu labi, ja varētu vienoties institūcijas eh, par šo, šiem budžetu grozījumiem divi, kas attiektos arī uz BEREK regulē, regulātoru. Un es gribētu nākt klajā ar mutisku grozījumu, lai tiesiski šīs lietas būtu skaidrākas. Tātad pateikt, ka ņemot vērā kopīgo deklarāciju par pārējais pasākumiem, uh, jo visi budžeta grozījumi 2010. gada budžetām attiecās uz provizorisko procedūru, kur mēs apstiprinājām 2009. gada novembrī starp institucionālo nolīgumu ietvaros. Un kamēr mēs gaidām budžeta procedūras regulu, turpmākajiem gadiem. Atbilstoši Lisabonas līgumam mums tātad ir nepieciešams arī izmainīt datums dokumentā, jo tie nevienmēr ir tie pareizie. Ja neviens nevēlas par šo tēmu runāt, tad es gribētu likt šo budžetu grozījumu uz balsojumu. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Viens pret. Kurš atturas? Viens atturas. Tātad pieņemts. Apsveicu referentu, tā kā iet runa par budžetu grozījumiem. Es gribu vaicāt referentām, Vai jūs nevarētu risināt vispārējo problēmu par šo, šiem budžeta grozījumiem 5 un 7? Vakar koordinatoriem bija ļoti gara sanāksme par šo jautājumu, un koordinatori panāca vienošanos par priekšlikumu, ar kur nāslēja tagad referents. Thank you, Mr. Chairman. Dear colleagues, uh, what regards... Cienījamie kolēģi, Runājot par budžeta grozījumu projektu numur 5, sākotnējā formā nav nekādu problēmu, un mēs varam to atbalstīt pēc iespējas ātrāk, ja te ir iekļauts lūgums saistībā ar Olaf vajadzībām. Un mēs varam to atbalstīt. Es nezinu, vai mēs varam tagad tīri juridiski balsot un vai padomas nostāja ir oficiāli zināma. Bet, jebkurā gadījumā, mūsu nostāja ir absolūti skaidra, un to mēs varam atbalstīt, kā par to tika runāts iepriekš. Ne tikai koordinatoru sanāksmē, bet, ja vien es pareizi atceros, citur arī tika izteikts pieņēmums par potenciālo iespēju, ka mēs esam gatavi raidīt pozitīvu signālu attiecībā uz padomis plānu un komisijas plānu, jo viņi gribētu eiro zonai nodrošināt attiecīgas garantijas, respektīvi atbalstīt tās valsts, kurām šobrīd neiet pārāk labi un kuras lieto kā maksāšanas līdzekli eiro, vai arī, arī tādām valstīm, kas šobrīd nelieto eiro kā maksāšanas līdzekli. 60 miljārdi ir šī summa, kas ir paredzēta, lai kalpot par tā saucamo garantiju šāda veida kredītiem. Un mēs varētu pozitīvi par to runāt, respektīvi teikt, ka šāda attieksme, ka situācija tiek padarīta par drošāku, tad, tad šādu attieksmi mēs varam atbalstīt. Kā lai mēs to panākam un pēc iespējas ātrāk? Trialoga laikā mūsu priekšstādātājs teica, ka nākamajā grozījuma projektā mēs varam atkal mainīt budžetu un izdarīt savu uh, darbu, nekas tur pārāk nav saržģīts, vienkārši iekļaut jaunu budžeta līniju, neiekļaut tur nekādas naudas. Vienkārši teikt, nav datu. Un un un šeit Šai gadījumā komisija bija absolūti pret. Viņi saka tā, ka it kā mēs lietojām šai gadījumā viņu tiesības, respektīvi iniciatīvas tiesības un iniciatīvas tiesības ir komisijas privilēģija. Mēs atteicamies no šīs idejas tīri teoretiski. Jo, ja tas tā būtu, tad nav iespējams parlamentam neko grozīt sanāk tā, ka jebkāda veida grozījums pēc būtības ir iniciatīva. Nu, tad tā tīri juridiski mēs nevaram šādu viedokli pieņemt. Bet kas notiek? Varbūt mūsu plānu vai viedokļu dēļ komisija patrīkojas diezgan aši un piedāvāja budžeta grozījumu projektu, ar nosaukumu budžetu grozījumu septītais projekts. Un par to mēs šobrīd runājam. Manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, lai šajā ārkārtīgi jutīgajā jautājumā mums ir jāizstāv eiro kā valūta, jo saprotam, ka šobrīd ir ļoti smagi laiki. Un būtu pavisam nepareizi uzsākt starp institūciju cīņu kurš ko atbalsta. Mēs atbalstam mūsu risinājumu, bet pret viņu risinājumu. Un šī doma jau būtu ārkārtīgi slikta. Nu tad, ņemot vērā to, kāda šobrīd ir situācija un cik maz mums ir laika, lai rīkotos, nav nemaz iespējams oficiāli un juridiski pamatoti balsot par budžeta grozījumu septīto projektu jo mēs pagaidām nezinām, kāda ir padomas oficiālā nostāja. Un trūkst arī attiecīgi ziņojumā. Taču mēs gribētu redīt pozitīvu signālu, un tāpēc koordinatoru sanāksmē mēs varējām vienoties par to, ka tagad balsosim politiski, būs tāds politisks balsojums kas nebūs nekas vairāk pār signālu, ka budžeta komiteja atbalsta ideju par to, ka var izveidot jaunu pozīciju nēsošai naudai. Un ka šāds grozījums pēc būtības neietekmē nekāda veida apropriācijas, kas šobrīd atrodas budžetā. Bet pastāv iespēja, tad, kad šāds laiks pienāks, Tad var mobilizēt visu šo sistēmu nākotnē. Un tādu oficiālu lēmumu, mm, cerēsim, varēsim pieņemt šīs komitejas nākamajā sanāksmē, respektīvi septembrī. Un tad ar šo budžeta grozījumu projektu varēsim doties uz plenārsēdi. Šajā gadījumā ir vajadzīga sekretariāta atbalsta, vai mēs varam jau tagad balsot par budžeta grozījumu septīto projektu vai arī sagaidīsim padomes nostāju. No manas puses nav nekāda problēma, mēs varam balsot kaut vai tagad. Un, ņemot vērā jūsu sākotnējo priekšlikumu, es gribētu, lai mēs tagad politiski balsotu par budžeta grozījumu septīto projektu. Paldies, priekš, paldies referenta kungs, saka priekšsēdētājs. Paldies par jūsu komentāriem. Es domāju, ka jūs ļoti labi sapratuši, kas šodien tika pateikt. Šai gadījumā mēs nebalsosim juridiskā nozīmē. Šoreiz mēs varam balsot politiskā nozīmē. Pirms mēs dodamies uz plenārsēdi ar savu dokumentu, ar savu projektu, Mēs, kā budžeta komiteja, varam paust savu viedokli, bet vēlreiz teikšu, ka tas nebūs juridiski saistoši, jo šobrīd padomi vēl nav pauduši savu viedokli, un viņi nemaz neplāno paust savu viedokli brīvdienu laikā. Taču, tā kā ir nepieciešams rīkoties pēc iespējas ātrāk, mēs varam budžetā jau tagad nodrošināt garantiju, uh, eventuālai iespējai, ka varbūt ar laiku varētu rasties tāda vajadzība. Šai gadījumā mēs runājam par potenciālo 60 miljārdu eiro izmantošanu garantijām. Manuprāt, šis jautājums jārisina pēc iespējas ātrāk, un jūs zināt, piemēram, ka reitinga aģentūra vēlreiz samazināja Portugāles reitingu, un, manuprāt, šāda veida notikumi mums atkal un atkal radīsies. Tāpēc ir svarīgi jau tagad radīt finanšu mehānismu, kas ļautu mums nākotnē potenciāli rēģēt, ja būtu šāda vajadzība. Un tieši budžeta komiteja būtu tā, kas oficiāli pauž šādu nostāju. Un tieši tad, kad padome piedāvāja finanšu mehānismu, mēs teicām, ka kamēr nav pozīcijas budžetā, tad šī juridiskā garantija nebūs efektīva. Eiropas komisija šeit mazliet nokavēja, un tieši tādēļ budžeta grozījums septītais projekts ir tapis. Un kā teica referents, mēs tieši šeit domājam, kā lai labāk dara, varbūt mēs varētu kopā uh, salikt budžeta grozījumu 5 un 7 projektu, vēl kādā citā veidā darīt, bet šobrīd, kā jau tika pieminēts, mēs runājam drīzāk par politisku signālu. Un kā mēs varam šādu signālu raidīt? Nu, tad visloģiskākais veids ir balsot, bet balsot bez juridiskām saistībām. Bet, jebkurā gadījumā, institūcijas varēs redzēt, kāds ir mūsu vispārējais viedoklis. Un redzēs, protams, arī uh, plašāka publika, viņi redzēs, kāda ir mūsu vispārēja attieksme. Respektīvi, viņi skaidri redzēs, ka, kad pienāks brīdis tīri oficiāli, kad varēsim pirmajā plenāru sēdē uh, balsot, tad mēs arī nobalsosim. Lūdzu, Salvadors Inge. Priekšsēdētāja kungs, runājot par šo politisko iniciatīvu, es gribētu dažas lietas precizēt. Es pamanīt to, ka šajā gadījumā budžeta procedūra attiecībā uz budžeta grozījuma projektiem no sākuma prasa balsošanu padomē. Tad uh, 45 dienas mums rēķiet. Un sanāk, ka, ja mēs darīsim to, ko tagad piedāvāja Laslo, respektīvi, mēs balsot jau tagad, tad ir, tie, tad ir tās 45 dienas. Gal galā mums šis 45 dienas ir juridiski dotas, un uh, mums ir tiesības iesniegt grozījumus. Taču, ja vien es pareizi sapratu, mūsu šodienas balsojums nekādā gadījumā neierobežo mūsu tiesības nākt klajā ar reāliem grozījumiem, uh, par budžeta grozījumu septīto projektu pēc tam, kad padomas nobalsojas. Priekšsēdētājs, jā, jā, tieši tāds arī ir. Tev ir absolūta taisnība. Un gan es, gan referents tieši tā domā Greslas kundze. Nu, gan arī tā viss ir pateikts. Vienīgais, ko es gribētu teikt, ka mums ir skaidri jāpasaka, ka par eiro glābšanas dokumentu paketnes paliekam uz savām pozīcijām, un tas, kas šobrīd ir plānots, manuprāt, nav īpaši prātīgi. Tas arī ir jāpasaka. Jā, paldies, Inga. Raimer, lūdzu. Paldies. Gribētu atbalstīt to, ko teica Lašlo Sorians. Un vēlāk, tad, kad mēs runāsim par provizoriskajiem projektiem attiecībā uz vairāk gadu budžetu un, un arī šajā gadījumā starposma ziņojumā mēs atkal runāsim par šiem pašiem jautājumiem, un tad uh, izmantosim visas izdevības, kas mums ir, arī nākotnes izdevības, lai padomi panāktu politisko vienošanos. Un to visu mēs vēlamies bal, uh, balstīt uz pareizā pamata. Tas bija mans pirmais komentārs. Otrais komentārs, un š, tas ir vērsts uz komisiju, tieši ņemot vērā to pieredzi, ko esam ieguvuši attiecībās ar komisiju. Viņi trialogā ir teikuši, ka viņi uzstāj uz savām tiesībām, respektīvi, ka viņiem ir iniciatīvas tiesības, līdz ar to viņi bija tie, kas izsniedz, iesniedza budžeta grozījumu projektu. Mēlos teikt, ka komisija sanāk ka uzstāju savām tiesībām attiecībās ar parlamentu. Es ļoti gribētu, lai komisija uzstāju savām tiesībām arī attiecībās ar padomi. Savādāk sanāk tā, ka komisija ļoti bieži padodas padomas gudrībai, bet parlamenta gudrībai nepārāk. Un šeit es ļoti gribētu, lai mēs pieturētos pie juridiskā ietvera, nevis vienkārši pieņemt risinājumus, kas ir politiski vispielāgotākie. Un tāpēc arī tad, kad būs šis komentārs un uh, būs norāde uz to, tad es ļoti gribētu, lai komisija strādājot ar šo politisko lēmumu, gal galā izstrādātu juridiski saistošu noteikumu, nevis vēlreiz uh, panākt to pašu, kas ir izdarīts līdz šim. Man šķiet, tas nav loģiski. Lielas paldies, Rāmar! Priekšsādātais. Nu jā, tieši taisnība. ka šis konteksts ir ļoti plašs. Un tagad Van Ferna kungs. Paldies priekšsēdētāji, man ir ļoti īs komentārs, Ferma kungs. Man nav nekādu iebildumu ar uh, šādu budžeta pozīcijas izveidē pašā laikā. Uh, šeit, protams, ir jādiskutē par nākamo jautājumu, kā, kur mēs meklēsim naudu tad, kad šis garantijas būs jāizteno. Un, manuprāt, šis ir tāds nākamais jautājums, bet jebkurā gadījumā budžeta pozīcija nav problēma. Priekšsādētājs, liels paldies, cienījamie kolēģi! Mēs uzklausījām tagad visus komentārus, un es teikšu, ka jūsu komentāri ir ļoti trāpīgi. Tagad ir brīdis, lai nodrošinātu politisko balsošanu. Tātad 5. 7. budžets, kas ir par, kas ir pret, pret, divi ir pret, kas atturas, neviens. Ļoti labi. Es teikšu, ka tas ir vairākums, un šobrīd nav juridiskā, juridiski saistošs balsojums, un mēs, protams, ņemsim ārā abu referentu paustās bažas. Šobrīd korifērs mani, korifērs mani uzaicināja uz darbu pusdienam, un šo darbu pusdienu laikā es varēšu viņiem pateikt, ka mums ir šāds politisks signāls viņiem attiecībā uz 2011. gada budžetu un par to, kādā veidā ievi, ieviest mehānismu, par kuriem, par kuriem mēs šodien runājam, un runāsim arī par finanšu perspektīvu, protams. Nu, tā kā referentam viss ir kārtībā, budžeta komiteja viņam uzticās un varbūt viņš varētu pastāstīt mums par līdzekļu pārnešanu. Referenta kungs. Kā tad mēs darīsim ar to? Varam izskatīt to? Paldies, priekšstādātāji kungs. Tātad, ja es pareizi saprotu, 1, 2, 3, 4, 5 priekšlikumi. Un es varbūt vēlētos pavisam īsi apkopot. Man nav nekas pret 19, 23 un 25. Šie punkti e, nav pretrunīgi un tos referents atbalsta. Patiesībā tas pats attiecas arī uz 27. Tomēr mēs varam būt nedaudz neapmierināti, jo padome, pareizi sakot, komisija nesniedz adekvātu apropriāciju maksājumu paredzējumu. Vienmēr viņi E, reķinās ar to, ka būs iespējas šos pārvietojumu pieprasījumus mobilizēt vēlāk. Es tomēr uzskatu, ka ar to mums ir iespējams cīnīties adekvātāk. Šādā gadījumā mēs parasti sakam, jā, mēs jau atbalstam, mēs tam piekrītam un esam piekrituši pēdējos, pēdējās reizes, un e, esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs šo teikumu dzirdēsim un redzēsim daudzkārt. Jebkurā gadījumā man nav nekas iebilstams, un mēs varētu to atbalstīt. Varbūt visjaunākais, visjaunākais ir 35. Runa iet par neatliekamiem maksājumiem. E, tas tika iesniegts burtiski pirms pāris dienām 40 miljoni atbalstīt Palestīnas un e, apvienoto nāciju misijas un akcijas, žā, akcijas tur. Mums ir jābūt pietiekami elastīgiem un jāatbalsta šis pieprasījums. Tas arī ir viss no manas puses, un es tiešām būtu ar mieru balsot par pilnīgi visiem pārvietojumiem blokā. Ja pārējās politiskās grupas tam piekrīt un tām nebūtu nekas piebilstams. Priekšsēdētājs, paldies, referenta kungs! Tātad eh, mums ir neliela piebilde kobuņūs. Un tomēr jūs jau esat uz to atbildējis. Jūs esat atbildējis uz šiem pārvietojumiem 19, 23, 25 un 27. Tās ir jūsu dokumenta sadaļas. Un 35. kā jau referents teica, lielā eh, ziņā gadījumi ir saistīts ar uh, palīdzību Palestīnas pašpārvaldei, un tas ir saistīts ar mūsu vakardienas tikšanos ar Fajada kungu. Tātad mēs esam viensprāts par cipariem. Jā, tātad referents pierosina, lai mēs balsotu par visu blokā. Tātad kurš par? Par pieciem pārvietojumiem. Pret trīs bija pret, atturas, neviens. Tā tad paldies visiem. Apsveicu referentu. Inga. Priekšstādātāji, tā kā mēs šeit runājam par transfēriem, vēlos piestrādāt vēl pie viena transfera deka 16. Pagājuši reiz par to tika balsot šeit, mēs runājam par pētījumiem, un tolāk tika uzdoti jautājumi. Uh, un daļēji šis jautājums tika atbalstīti, ģenerāldirektors Žožans ir atbildējis. Un vēlreiz jautājums komisijai. Jūs noteikti atcerāties, ka tolaik mēs runājam par Ikejas mēbelēm. Un par 155 miljoniem, kas ir tērēti pētījumiem, eh, informācijas tehnoloģiju pētījumiem. Uh, Un uh, sanāk tā, komisija tagad ir teikusi, ka tā ir kļūda, viņi vienkārši atsakušies tagad no visa, atteikušies. Un tagad ir uh, pētījuma apjoms palielinājies pēkšņi, nu tad jautājums ir, vai komisijas cipari vispār ir pareizi. Man ir jāuzdod jautājums, nu kā tad ir, kādā veidā, lai mēs to saprotam. Izskatās tā, ka mēs esam jūs pieķēroši un jūs tagad no visā atsakāties. Nu, vēlreiz teikšu, ka man rodas jautājums par to, vai komisijas skaitļiem var uzticēties, vai arī varbūt viņi vienkārši mums ir uzrakstījuši kaut ko, lai atrakstītos. Nu, ja tik tiešām ir kādi pētījumi, ja uh, budžetā tika iegrāmatoti pētījumi, nu, tad um, pēkšņi viņi tagad maina savu uh, viedokli, manuprāt, sanāk tā, ka ja viņi norādījuši uz to, ka bijuši pētījumi reāli, šie pētījumi nav bijuši, tad tas ir īstenībā, tas ir likuma pārkāpums. Un, nu, tāpēc, manuprāt, šis jautājums ir skaidri jāadresē komisijai. Paldies, paldies Ingeborgai. Tātad, mans priekšlikums būtu sekojošs. Komisija atbild mums mutiski vai rakstiski pēc mūsu uh, sēdes, jo mums šodien ir ārkārtīgi daudz darāmā. Ja komisijas e, atbildi mūs neapmierina, tad mēs varam vēlreiz ierakstīt šo pašu jautājumu nākamajā sēdē, proti septembrī. Lašlo ir apmierināts, mēs pasakamies viņam par darbu, bet tagad es došu vārdu otrai referentei, otram referentam, tas ir Vladimirs Maņka. Tā tad eh, mēs pārējām pie 24. darba kārtības punkta, un šeit ir pārējās iedaļas pārvietojumi pieprasījumi pārējām iedaļām. Ďakujem, pán predsedā, eh, tu je tiež tých transferov viac, viac ako bolo uvedené v. Godātie deputāti, mēs eh, Esam jau runājuši par šo dokumentu, un mēs runājām, ka visas horizontālās rezervas, kuras patiesībā ir 5% no budžeta apmērā, pa, par visām tām mēs runāsim šodien. E, šajā jomā, varbūt kolēģi atcerēsies, mēs esam izveidojuši horizontālu rezervi 5% apmērā, jo revīzijas palāta 2006. gadā atklāja, ka starpinstitucionālās sadarbības līmenī, runājot tieši par, tra, par tulkojumiem, ir milzīgas rezerves uzkrātas. Līdz ar to institūcijas e, griezās pie ārējiem tulkošanas birojiem, nenoskaidrojot, vai ir pieejama līdzekļi vai nē. Tāpēc tika pieņemts, ka ir jāatvēl 5% ārējiem tulkojumiem, un tikai pēc tam institūcijas nolēma, ka ir iespējams izmantot vienai otru tulkošanas resursus, un tādējādi var samazināt šīs izmaksas. Tādējādi sadarbības starp institūcijām ir ievērojami uzlabojusies, un patiesībā ir dažādi instrumenti, kā uzlabot tulkojumu kvalitāti. Piemēram, Eiromis ir sistēma, kurā uh, ir apkopot faktiski visi dati, tā ir milzīga datu bāze, tad tur ir pat veseli teikumi, pat veselas vārdkopas un paragrāfi no tūkotajiem dokumentiem. Tātad eh, es ierosinātu atteikties no šīs rezerves, un tomēr ir viena problēma. Mēs varam atteikties no šiem 5% rezerves, taču atcerēsimies, ka, piemēram, mūsu darba kārtībā bieži vien mēs runājam par dažādiem pārvietojumiem, un eh, Bieži vien mēs izmantojam tikai divas valodas - franču un angļu. Tātad lielākā daļa dokumentu tiek izplatīta šajās valodās. Un, ja šajās valodās dokumenti ir pieņemti, par tiem ir nobalsots, un pēc tam šie dokumenti tiek pār tulkoti visās pārējās oficiālajās valodās, mēs viņus vairs nekad neredzam šos dokumentus. Taču dažkārt mums ir nepieciešams griezties pie šiem dokumentiem, bet mēs nevaram šo tulkošanas dokumentu apjomu iegūt pirms tam. Es nezinu, kā mēs ar šo problēmu varētu cīnīties. Iespējams, ka to var atrisināt 2011. gadā, jo īpaši efektīvi jau tas nav. Tā tad eh, tā ir milzīga rezervju izšķērdēšana, ja vēlaties tulkot dokumentus valodās, kuras nekad netiks izmantotas. Tas attiecās uz ECOSOK, uz Eiropas parlamentu, lielā mērā uz reģionu komiteju, un, ja Lašlo piekristu, Varbūt kā kāda komisijas pārvietojuma sadaļa, tātad es uzskatu, ka šo rezervu mums no tās ir jāatsakās, mums tā ir jāpadara pieejam budžetam, budžetam, jo es uzskatu, ka tulkojuma efektivitāte ir pietiekam liela, un tagad vēlētos dzirdēt kolēģu komentārus. Prieksēdētājs Lašlo kungs. Surjankungs, vai jūs piekrītat eh, Maņkas kunga priekšlikumam atbrīvot šo 5% rezervi, tādā veidā mēs iegūtu horizontālās rezerves un sadarboties dažādām komitejām, reģionu komitejai, ekonomiskajai un sociālo lietu komitejai, parlamentam komisijai, un tas būtu saistīts ar 23. pārvietojumu. Tātad, ja jūs piekrītat, tad varbūt balsosim. Kurš pār? Tā tad eh, turpmāk mēs atsakamies no šīs rezerves pret. Viens pret, kurš atturas, neviens. Liels paldies! Tā tad esam nolēmusi. Mankas kungam ir 6, eh, 7 parlamentam un 3 e, eh, revīzijas palātai. Referents kungs. Jā. Priekšsēdētāji kungs mums vajadzētu sākt ar trešo iedaļu, kas ir Eiropas kopiena tiesa. Bankas pārvedumu skaits pēdējā laikā ir samazinājies, un Eiropas kopiena tiesa ir iekonomējusi 11 tūkstošus eiro. Taču viņiem šī nauda ir nepieciešama konsultatīvajiem pakalpojumiem un juridisko pakalpojumu un padomu sniegšanai. Mēs nevarējām iepriekš paredzēt šo izmaksu apjomus iepriekš, un ir vairāk tiesu darbi, kuri joprojām turpinās, un ir nepieciešami šie 11 tūkstoši eiro tiesvedībai. Mēs varētu piekrist šim pārvietojumam. Prieksēdētājs, paldies! Tā tad referents neiebilst un nevēlas eh, runāt par šiem pārvietojumiem. Līdz ar to mēs eh, varētu tiešām runāt par šiem pārvietojumiem kopiem tiesai. Par šo pārvietojumu, kurš balso pret, atturas, divi atturas, paldies. Tā tad eh, Šie divi pēdējie, sastais un septītais, varbūt varam balsot par tiem blokā, referenta kungs. Jā, varam balsot blokā, priekšsēdētāja kungs. Varam balsot par abiem kopā. Vēlējos tikai jūs informēt par to, ka um, mēs runājām par eh, C4 četri pārvietojumi, kurā runa iet par informācijas tehnoloģijām. Un, kad pagājušā gada oktobrī mēs veidojām parlamentu budžetu, tad es birojam, ne, pareizi sakot, es biroju vārdā iesniedzu ideju, ka ir nepieciešama 8 miljoni informācijas tehnoloģiju rezervai parlamentam. Un, ja tiktu izstrādāta un ja tiek izstrādāta stratēģija informācijas tehnoloģijām un birojas to pieņems, tad mums vajadzētu šo rezervu atbrīvot. 6 miljoni no šiem 8 miljoniem par to mums šodien ir jādiskutē. Un e, ir izpildīti priekšnoteikumi, lai šī nauda tiktu piešķirta, un tāpēc mēs varam šo rezervu šodien atbrīvot. Tātad 6 miljoni no 8. Nākamais ir 6,2 miljoni eiro, kas ir paredzēti darbinieku algām un finansējumam, un es atbalstu šo ideju. Priekšsēdētājs. Ā, vēl, vēl, vienu, vēl viens aspekts. Ja ir kādi jautājumi, tad eh, ir informācijas tehnoloģija eksperti, kur var atbildēt uz parlamentāriešu jautājumiem. Prieksēdētais, paldies! Paldies, vairāk jautājumu nav, tad mēs varam, varam balsot par šiem abiem iedaļām kopā, ja? Par abiem pārvietojumiem kopā. Tā tad referenta priekšlikums, kurš par, kurš pret, atturas, neviens neatturās, divi bija pret, pieņemts. Un līdz ar to mēs esam izgājuši cauri punktiem par pārvietojumiem. Un tagad pārējām pie 25. darba kārtības punkta Holmējera, Holmējers kundzes ziņojums par uh, saistību Eiropas institūciju jauno ēku ideja. Jūs jau esat iepazinušies ar 179. panta procedūru. Katru reizi, kad institūcija vēlas nopirkt kādu ēku vai nekustamo īpašumu, mūsu komitejai ir jānāk klajā ar ietekmes izvērtējumu, un mums ir jānolemj, vai mēs nāksim klajā ar atzinumu vai nē. Tātad šī ir pirmā fāze, kurā mēs runājam par šo jautājumu. Holmējers kundze. Holmējers kundze runās par projektu, kas ir saistīts ar Eiropas slimību profilakses un kontrolas centra ēkas pirkšanu. Ir paredzēts iegādāties jaunu ēku. Holmējas kundze mums pastāstīs, vai tas ir adekvāts lēmums vai nē, un kādas iespējamās problēmas ar to varētu būt saistīts, un kas mums būtu jāzina. Tātad, ja Holmējas kundze vēlas, lai mēs sagatavot atzinumu no komitejas puses, uh, Tad par šo jautājumu mēs runāsim nākamajā mūsu, mūsu komitejas sēdē. Es vēlos, lai tas tiek ierakstīts gan protokolā, un lai tas nonāktu arī slimību profilakses un kontrolas centra ausīs. Patiesībā 79, 179. pāntā ir ļoti strikti laika grafiki, un mēs nepaspēsim iekļauties šajos laika grafikos. Uh, ir panākta savstarpēji džentelmeniska vienošanās, tā kā šobrīd ir vasara, un vasara netiek skaitīt iekšā šajos laika grafikos. Līdz ar to mums laiks it kā pagarinās, un patiesībā mums ir pāri par trīs mēnešiem, kuros neietilpst vasaras atvaļinājums. Holmējers kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es sirsnīgi pateicos par šo ievadu die sich mit Fragen äh, der Tātad mēs äh, šeit runājam uh, par um, slimību profilaks un kontrolas Eiropas uh, centru Stokholmā, kas ir viena no aģentūrām, kas tika dibināta 2005. gadā. Un Eh, kopš tā laika tā ir būtiski paplašinājusies. Es gribēju par to runāt. Mums ir eh, vesela rinda aģentūru, kas plaukst un zeļ kā sēnes pēc lietus, un mums nav iespējas kontrolēt šo aģentūru izplešanos un, un rašanos. Un mēs tagad redzam, ka, piemēram, ir vairāk nekā 400 vakants dažādās aģentūrās. 2000, 11. gadā mēs tiekam aicināti dot savu piekrišanu um, īrēt papildus telpas netālu no Stokholmas universitātes, bet tam ir arī plāns būvēt jaunu ēku. Uh, patiesībā šīs zemes īpašnieks ir akademiska hus, uh, kas uh, pieder Zviedrijas valdībai. Un doma ir tāda, ka tad būs eh, šis savienojums eh, ar esošo ēku. 2007. gadā tas viss sākās ar divu ēku nomu, un eh, budžeta komiteja arī piedalījās šajā, bet tālāk 2008. gadā tika noslēgts jauns nomas līgums, negriežoties pie parlamenta un pie budžeta kontrolas institūcijām. Un tagad jāsaka, ka budžeta kontrolas institūcijas atrod zināmas dilēmas priekšā, jo, ja mēs tagad ierosināsim eh, viņiem izmantot citas ēkas, mums būs jāturpina maksāt īres maksa uh, nākamos astoņus gadus, kas mums ir pielīgta ar šo nomas līgumu. Tā kā patiesībā dodot piekrišanu šim priekšlikumam, um, mēs uh, radīsim papildus izdevumus budžetā, jo būs uh, īres maks jāmaksā tik un tā. Patiesībā mums nav nekādas izvēles iespējas vairs. Mūsu atzinumā septembrī mēs jau runājām par līdzīgu situāciju saistībā ar citām aģentūrām, bet es domāju, mums ir jānorāda, ka tas ir absolūti nepieņēmami. Mēs nevaram piekrist, ka mēs tiekam nolikti bez izvēles situācijā. Es domāju, ka tas ir jautājums, kas mūsu komiteja ir ļoti strikti jānoformulē. Tālāk runājot par izmaksām. 2009. gadā ikgadējās izmaksas bija 1,6 miljonu eiro. Mēs runājam par 197 eiro par kvadrātmetru, un tur ir vairāk nekā 1200 kvadrātmetri, un mēs runājam par 279 štata vietām patreiz. Kā es teicu, šie nomas līgumi ir ilgtermiņa līgumi, tātad tie ir spēkā vēl turpmākās astoņus gadus un ja tas netiks saulēcīgi atsaukts, tad tas tiks automātiski pagarināts vēl par trījiem gadiem. Varbūt, ka viens no risinājumiem varētu būt kaut kādas pagaidu ēkas, bet tas jebkurā gadījumā nevar būt tāds, nu, pastāvīgs risinājums. Es domāju, ka arī jebkurā līgumā ir jāparedz uh, klauzula, kas ļauj pārtraukt nomas līgumu, ja ir tāda nepieciešamība. Jo patreiz šajā nomas līgumā šāda klauzula nav paredzēta. Vienīgā labā lieta attiecībā uz jauno ierosināto ēku ir tas, ka tagad šīs aģent, šī aģentūra atrastos zem viena jumta. Uh, un tad attiecīgi efektīvāk varētu izmantot uh, telpas, uh, un tas varētu aizņemt mazāku platību kopā. Un tad patiesībā Mēs patreiz runājam par 2,1 miljonu, bet uh, pēc tam tam vajadzētu būt 1,2 miljoniem. Un tad nomas eh, maksa par kvadrātmetru būtu 136 eiro par kvadrātmetru, nevis 197. Tā kā patiesībā mēs skatāmies uz eh, to, ka arī štata vienības varētu palielināties. Bet jāsaka, ka te ir vēl viena problēma, jo aģentūra pati arī izīrē telpas. Un vidēji tas ir apmēram 1520 um, zviedru kronas par kvadrātmetru. Ja mēs paskat, skatāmies uz šo nomas līmeni, tad patiesībā mēs eh, runājam par aģentūru, kas ir visai liels uh, eh, namīpašnieks. ECTC ir liels namīpašnieks, un mēs, mūs informēja, ka nomas maksa uh, ir daudz augstāka nekā līdzīgām telpām, ja tās tiek nu, eh, nomāts no citas aģentūras. Tādēļ es ierosinu minēto apsvērumu dēļ attiecībā uz aģentūrām. Es eh, sagatavošu atzinumu līdz septembrim, un tas attieksies arī uz ECDC Es gribēju norādīt, ka patiesībā ir tiešām problēmas ar aģentūrām kopumā, un te iet runa par problemātiskām nomas maksām, īres līgumiem un tā tālāk un tā tālāk. Es, protams, negribu teikt, ka ēka ir slikta. Nē, nē, šī ēka ir ļoti, nu, tāda laba, kvalitatīva, energoefektīva un tā tālāk. Bet tajā pat laikā es domāju, ka mēs vērojam ļoti nekoordinētu un nesaskaņotu pieeju aģentūru e, attīstībai kopumā. Tādēļ es gribēju sagatavot ziņojumu par to, un es gribētu lūgt komiteju sniegt atbalstu šāda atzinuma sagatavošanai septembrī. Paldies! Priekšsēdētājs, paldies, referents kundze. Jensens kundze ir, jautāj kundze ir jautājums. Nē, es gribēju atbalstīt referenti Holmējers kundzi. Es domāju, ka viņi ir izdarījusi ļoti labu darbu un es domāju, ka ļoti laba ir arī sagatavotā anketa, struktūrētā anketa, ko varētu turpmāk izmantot, tad cilvēki sapratīs, ar ko viņiem jāsaskars. Un man šķiet, tas ir principa jautājums, jo Un varbūt, ka šajā Stokholmas gadījumā šī rīcība ir bijusi tiešām nedaudz tāda spontāna, bet, eh, kā jau Holmējers kundze teica, šādi gadījumi atkārtojas atkal un atkal. Tādēļ, es domāju, mums vajadzētu tiešām eh, noteikt tādu strukturētu pieeju šo jautājumu risināšanai kopumā, jebkuras aģentūras gadījumā, iezīmējot pamatu principus. Uh, Un pie šiem principiem mēs arī strādājam starp institūciju komitejā par aģentūrām, bet man šķiet, ka to varētu attiecināt arī uz citām institūcijām un, un, un, un citu ēku izlietojumu. Tā kā es atbalstu šo iniciatīvu. Paldies, Anna! Brokos kungs, lūdzu vārds jums. Paldies pavisam īsi, jo es. Uh, pilnībā atbalstu Homējers kundzi un Anna Jensens kundzi. Ikreiz, kad iet runa par ēkām un ēku jautājumu, tad mēs patiešām redzam pārkāpumus. Viss notiek necaurskatāmi, neskaidri, ir vairāk nekā tikai viena aizķeršanās, un Eiropas Savienības līdzekļi netiek izlietot efektīvi. Tā kā reiz pa reizēm mums vajadzētu nolēmt, kā mēs rīkosimies šādos gadījumos, un nevajadzētu aizmirst, ka te iet runa par lieliem līdzekļu apjomiem, kas, ja tie netiek izlietot efektīvi, tad, es domāju, tas būtu politiski bezatbildīgi. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, es domāju, ka referentē tiešām ir pilnīga taisnība un, kā es teicu, te neiet runa tikai par šo aģentūru, bet par aģentūrām kopumā un to. Šo jautājumu varētu skatīt arī starp institūciju darba grupā aģentūra jautājumos. Un ikreiz, kad ir jāpieņem lēmums par uh, Uh, slimību kontrolu un novēršana, tad ir vai nu arvien vairāk uh, slimību un tad ir jāieliek arvien vairāk naudas vai, piemēram, Parīzē, Elizejas laukos pirms dažiem gadiem uzstājās komiķis, kas pārdeva vienkārši baltu pulveru uz ielas, un viņš teica, tas ir Eh, ziloņu atbaidīšanas pūders. Un cilvēki teica, kāda jēga šim pūderim, te nav ziloņu. Viņš saka, nu jūs redzat, cik efektīvs ir šis pūders. Nu, redziet, tad, lai neiestrēgt šādā situācijā, mūsu referenti ierosina sagatavot atzinumu, un mēs balsosim par to, kas ir par šo priekšlikumu. Si. Qui est contre? Je vous remercie. Abstention. Pret? Pal... Atturs? Nu, labi, tātad. Tad Homērs kundze sagatavos atzinumu. Laiks rit. Kafina kunga ziņojums skatīsim vispirms. Tātad tiesiskais pamats banānu tirdzniecībai. Un tas ir jautājums, kas ir jāskat steidzamības kārtā, jo šis atzinums mums ir jāapstiprina uz 13. septembri. Tādēļ es gribētu, lai jūs īsumā mūs iepazīstinātu ar savu priekšlikumu. Mr. Chairman, uh, this is, uh, uh, uh... Paldies, priekšsēdētāji. Uh, te iet runa par izmaiņām likumdošanā, kas skar uh, valstis, kurās audzē banānus. Un Te ir divi jautājumi, ko gribētu piedāvāt jums pārdomām. Vispirms, pamatojums šīm izmaiņām. Man šķiet, šīs izmaiņas ir pamatotas, jo Eiropas Savienība ļoti jau sen atbalsta uh, banānu eksportētājas valstis, kas pārsvarā ir AKK valstis, un tas ir arī piesaistījis PTO uzmanību, kas ir norādījis, ka šāda palīdzība ir pretrunā īpašās labvēlības eh, režīma valstīm, un tā norāda, ka Eiropas Savienība pārkāp šo principu par īpašās labvēlības režīmu piešķiršanu atsevišķām valstīm, un kopš šī gada Eiropas Savienība vairs nevar piešķirt nodokļu atvieglojumus uh, banānu eksportētājām valstīm. Šie līdzekļi tika izmantoti šajās valstīs, uh, attiecīgi viņu rūpniecības nozaru pārstruktūrēšanai. Eiropas komisija ir paudus nostāju, ka PTO lēmumu dēļ mums ir jāpie, jāatrod cits veids, kā turpināt atbalstīt šīs valsts. Otrā problēma rotas ar komisijas un padomas priekšlikumu attiecībā uz šī atbalsta finansēšanu. Padome noraida. Tad tas ir lēmums, kas darbosies līdz 2013. gadam. Tātad, te iet runa par 150 miljoniem eiro, un padome noliedz jebkāda elastības instrumenta izmantošanu šī gadījumā lai atbalstītu šos pasākumus. Komisijas priekšlikums ir izmantot uh, rezervi izmantošanu, elstības izmantošanu un uh, finansējuma pielāgojumu. Tātad mums ir jādod atzinums par šiem priekšlikumiem. Ir divi varianti. Ja mēs to būtu varējuši paredzēt, tad, mums, ne, tad mēs nevarētu izmantot elastības instrumentu, bet tad komisijai būtu vajadzējis iekļaut pasākums banānu atbalstīšanai par, eh, pamatbudžetā, zinot iepriekš apra PTO lēmumu. Tā tas nebija, to paredzēt nevarēja. Tādēļ komisija ierosina turpināt finansēt šos pasākums ārpus Uh, parastās budžeta procedūras. Tad tiek izmantot ārpus budžeta līdzekļi. Šajā gadījumā mēs izmantojam regulu elastības mehānismu izmantošanai. Tas ir jāizmanto, jo šī situācija ir traktējama kā iepriekš neparedzama situācija. Paturot prātā, ka jau ir pretruna ar komisijas priekšlikumu un padomas lēmumu, Tātad es teicu, padomu bija pret elastības mehānismu izmantošanu. Mums ir jāsaka to savus priekšlikumus, un es ierosinu atgriezt atpakaļ komisijai visu priekšlikumu, lai tā to pārstrādā un ierosina jaunu finansējumu avotu sadali. Citiem vārdiem sakot. Tas ir Tā ir situācija, ko iepriekš nevarēja paredzēt, un tādēļ var izmantot elastības mehānismu un šeit nav jāizmanto rezerves uh, vai uh, līdzekļu uh, pārvietošana. Es saprotu, ka padomi to varbūt tik viegli nepieņēmis, bet es domāju, ka tas atbildīs arī parlamenta konsekventē nostājai, jo līdz šim mēs balstījāmies uz tādu principu. Ja ir notikums, kas notiek ārpus budžeta procedūras, tad tiek izmantots elastības mehānisms. Ja to varēja paredzēt, tad to varēja iekļaut pamatbudžetā. Tas nozīmē, ka komisija ir jāsēžas atkal ar padomu pie sarunu galda, un tad mums būs arī labāks priekšstats par līdzekļu sadalījumu šiem maksājumiem. Tāpat mēs aicināsim komisiju rīkoties pēc iespējas ātrāk, jo puse no summas, kas paredzēta, lai palīdzētu AKK uh, valstīm, kas eksportē banānus, par to ir jāpieņem lēmums jau šogad. Ja tas tā nebūs, tad tiks apdraudēta visa šī palīdzības schēma kopumā. Mēs jau par to runājām ar Laslo Šurjānu un eh, tiem kolēģiem. Un tad šāds priekšlikums noteiktu būtu konsekvents. Rezumējot, es ierosinu, ka mēs prasītu komisiju nāk klajā ar jaunu priekšlikumu, līdzsvarotāku pamatojot, ka tie ir bijuši iepriekš neparedzēti pasākumi un tādēļ var izmantot elastības mehānismu. Paldies! Je vous remercie. Oui, de, en fait, euh, nous avons déjà parlé de la banane. Paldies. Nu jā, par banāniem jau vairāk kārt tika runāts. Nu, šoreiz izskatās, ka mēģinām bara, banānu nomizot no otras puses sanāk tā kā tāds, tāda cīņa trilogā, jo ir trīs puses, ir komisija no vienas puses, ir padomu, tad, protams, arī parlaments. Nu, mūsu nostāja ir tāda, ka 100% atbalstam būtu jānok no elastības instrumentā. Nu, komisija sanāk ir kaut kur pa vidu savā attieksme, nu tad eh, rodas tāda konfrontācija, nu kā pieminēja mūsu referents, mērķis jau, protams, panākt vienošanās, mēs negribam nekādā gadījumā apdraudēt maksājumus, ko mēs sniedzam atbalstāmajām valstīm. Un mūsu mērķis, protams, ir panākt to, lai tas izdarboties pēc iespējas ātrāk. Mūsu viedokli šajā gadījumā nav vērsts uz to, lai tiktu uh, nepareiz tērēts laiks. Lūdzu, Anna. Jā, es varu piekrist, mēs šeit nekadā gadījumā nemēģinām novilcināt neko. Un tik tiešām tie kas strādā attīstības palīdzībā, viņi labprāt atrisinātu banānu jautājumu. Viņi, kā viņi saka, viņiem ir vajadzīgs instruments. Tāpēc arī lūdzu saprotiet, ka mēs nekadā gadījumā nerīkojamies pret šo instrumentu. Taču es varu piekrist Kalvina kungu nostājai. Tas ir pareizs risinājums. Un, manuprāt, ir tiešām traģiski, ka ir tā, ir tā, vai nu vajadzēja paredzēt to budžetā, vai arī tas ir noticis kā pārsteigums, nu jā, tad var izmantot elastības instrumentu. Bet kā mēs varējām redzēt, komisija regulāri izmanto dažna dažādas instrumentus, pret kuriem iebilst parlaments. Šai gadījumā mums tādas rīcības programmas kā tehnoloģija pārnese vai arī Melnās jūras iniciatīva Un šajā gadījumā no nu, turienes parasti tiek ņemta nauda, bet mēs tā pamanījām, ka diezgan liela naudas summa ir pārņemta no cukura protokola atbalsta. Nu, es varu teikt, šajā gadījumā mēs devām naudu cukura ražotai valstīm, tādēļ, ka viņi zaudēja savu, savas kvotas liberalizācijas brīdī nu tad es varu teikt, ka tas ir ļoti līdzīgi. Atkal ir ļoti līdzīga programma. Sanāk no cukurus banāniem to naudu pārliekam. Nu tad jautājums ir, kāpēc tas tā notiek? Kāpēc šī nauda netika iztērētā? Es varu atbalstīt Kalvina kunga nostāju, bet es labprāt uzzinātu, kas notiek ar cukurnaudu. Paldies, Anna! Komisija! Hm, es domāju, ka viņiem ir ko teikt. Lūdzu, Bokrušs kungs. Priekšādātāji, es domāju, ka problēma ir pat dziļākā. Tas, ko pieminēja Vailotas ļoti pareizi, ka PTO pieņēma savu lēmumu, un tur ir ļoti skaidrs lēmums par to, ka šāda veida palīdzība, kas sākotnēji bija paredzēta ACP valstīm, kas agrāk bija Lielbritānijas vai Francijas kolonijas, ne Spānijas kolonijas, ja Ekvadora nav iekļauta, šajā gadījumā tik tiešām uh, sanāca tā, ka dažas valsts saņem šo atbalstu, citas valstis nē. Nu, tad princips ir šāds, ne jau tas, ka mēs gribētu vienkārši naudu pārlikt vai arī pārdalīt to savādāk. Nē, vienkārši pateikt, ka, ka mēs šo visu lietu izbeigsim, ka šeit vairs nebūs saiknes ar banāniem vai kaut ko citu, bet ja ir kāda valsts, kas, kurai ir vajadzīga palīdzība, tad mums ir jāpieņem lēmums pilnīgi atsevišķi, respektīvi pārbaudīt, vai kādai valstī atbalsts tik tiešām ir vajadzīgs, neatkarībā no tā, vai mēs šeit runājam par cukuru, banāniem vai ko citu. Un šeit ir tās divas problēmas, lai arī ir, no kurienes rodas finansējums, un otrkārt tas, ka ir jābūt absolūtai saskaņa ar PTO nolēmumu. Paldies! Lielas paldies, cienījamie kolēģi! Nu, tad te vēl jāņem vērā to, kas ir iekļauts, respektīvi vai nu ievēro to vai nē. Lūdzu, Gerens kungs. Paldies priekšsēdētāji. Es ļoti atvainojos, ja es atkārtošu to, kas te pirmīt jau izskanēja, jo man bija jābūt afit komitejā un jāprezentē savs ziņojums. Uh, Kā teica priekšstādātājs, tagad ir nepieciešams vai nu pilnībā to pieņemt, vai nu pilnībā to noraidīt, kā saka angliski teiki to līviet. Šeit ir tā, ka rodas konflikta situācija, jo pēc būtības šeit PTO ir lēmē institūcija. Un viņi ir izdevuši savu nolēmumu. Ir tā, vai nu ir jāmeklē vienošanās, vai nu jāsaprot, ka mums rodas konfrontācija, mums rodas strīds, tad būs tiesa un tad būs tiesas lēmums, nav variantu. Bet man jau šķiet, ka labāk vienoties nekā doties uz tiesu. Nu, ja jau mērķis ir vienoties, tad. Tad varam teikt, ka importa kvotu samazinājums no AKP valstīm uh, protams, nevar neietekmēt tajās valstīs strādājošo ražotāju situāciju. Priekšstādētājs varbūt jūs varētu vienkārši paust savu viedokli, jo referents mums jau visu pastāstīs par banāniem. Labi, nu ja jau pavisam īsi. Mana atbildība ir saistīta ar uh, attīstības instrumentu izmantošanu, un tur 190 miljonu kvota, kas ir izmantojama tieši kompensācijām tām desmit valstīm, par kurām mēs runājam. Un nu, tad komisija ir tā, kas ir atbildīga par naudas sadali. Komisija, protams, ņems vērā absorpcijas kapacitāti šajās valstīs un citus aspektus. Un tad attiecīgi šīs kvotas tiks sadalītas. Vai nu ar budžeta atbalstu, vai nu vēl kaut kādā citā veidā. Mūsu mērķis, protams, ir pēc iespējas labāk reaģēt uz šo valstu reālajām vajadzībām. Mēs pasūtījām pārbaudi, analīzi attiecībā uz banānu pārdošanu lai būtu skaidra attieksme un skaidrs redzējums par to, kas notiek. Un kurā brīdī tiek pielikta uh, pievienotā vērtība. Jo, kā mēs varējām redzēt, uh, AKP valstīs saražotajiem banāniem tikai niek 10% ir izmaksas un tālāk jau uzcenojums, kas nāk no pavisam citiem ķēdes posmiem. Un mūs ļoti interesē, cik, cik proporcija, cik liela proporcija nāk tieši no pārdevējiem. Jo mērķis jau, protams, ir tā, lai tieši ražotājiem konceptētu, eh, ražotājiem kompensētu viņu izmaksas. Vēl viens svarīgs jautājums, tiešām uzskatu par ļoti svarīgu, ir šāds. Cik lielā mērā un uh, par kuru vēsturisko periodu būtu jārunā, tad, kad mēs lemsim par kompensācijām, jo ir svarīgi kompensēt to, kas atbilst realitātei. Tad par kādu periodu mēs rēķināsim? Un tad vēl nākamais jautājums. Mēs zinām, ka tās valsts, par kurām mēs runājam, šīm valstīm naudiņa ir ļoti vajadzīga. Viņi gaida, no mums ar izcinājumu, un, protams, nevēlamies atteikties arī no mūsu pašu vajadzībām saistībā ar uzraudzību. Nu jā, labi, paldies. Lūdzu, Sorjana kungs. Priekšsēdētāji, es domāju, ka mēs šeit esam budžeta komitejā. Un mūsu būtiskākais jautājums ir rast risinājumu problēmai. Un kas līdz šim ir noticis? Tas bija tāds politisks signāls. Un neviens nevar uzskatīt, ka mēs gal galā varēsim finansēt pilnīgi visu no elastības instrumenta. Teikšu, ka neskatoties uz to, ka es visu laiku teicu, ka 100% naudas ir jāatrod elastības instrumentā, bet īstenībā tas ir tāds Tas ir tāds vienkārši pretpols tam, pretpols tam ko ir teikusi padomi. Viņa teica, ka neko nedosim no elastības instrumenta. Bet, nu, kā jau mēs dzirdējām, un kā tas tika absolūti skaidri pausts, varam izmantot tās pozīcijas, un komisija piedāvā izmantot tās pozīcijas, ko mēs nekādīgi nevaram atbalstīt. Un pat elastības proporcija bija pārāk zema kā mums šķita. Ko tad mēs varam darīt? Būtiskākā problēma ir tāda, ka mums tā saucamais startautiskais nolīgums, ko noslēdza neinformējot budžeta iestādi. Nu, te jau ir tā problēma, kas ir jārisina. Un šī problēma ir jārisina plašākajā kontekstā. Mēs negribam to atkārtot atkal un atkal. Es varu teikt, ka tā, tas ir tāds komisijas ieradums uzsākt lietas, neņemot vērā budžeta ierobežojumus, un to nevaram pieņemt. Tieši tādēļ šobrīd mums ir tāda, mums ir tāds periods, kad uh, mēs vienkārši mēģinām pēc iespējas skaļāk kliegt un vairāk par to runāt. Nu, es ceru, ka komisija gal galā saklausīs. Ja viņa gal galā piedāvās kaut ko, ko pieminēja komisārs trialogu laikā, un tajā brīdī es biju pret, un man, tā, man bija jāieņem šāda nostāja, vienkārši tādēļ, ka mēs šeit runājam par pamatprincipiem. Vai nu mēs piekļausim šajā gadījumā, vis, piekritīsim visam vai nu nekam. Un Levandovska kungs teica, ka varbūt mēs varam vienoties par to daļu, kas nav saistīta ar naudas maksāšanu, ka varbūt ir kaut kā cita risinājuma, par to mēs varam vienoties. Un tad trialoga laikā uh, Man nebija atļaujas to pieņemt, man nebija mandātā. Taču, ja nav manevrēšanas iespējas turpmāko mēnešu laikā, tad es domāju, ka mēs varētu pieņemt šo pagaidu risinājumu. Runa nav par visiem 75 miljoniem, bet nu tādu saprātīgu daļu attiecībā uz tām pozīcijām, kas varbūt nav tik sāpīgas ja šī komiteja atbalstīs šādu pieju, tad uh, varam teikt, ka tas ir labās gribas izpausme. Tad mēs teiksim, ka mēs neplānojam novilcināt kaut ko. Nē, mēs tiešām plānojam šādām valstīm samaksāt. Nu, bet, kā jau teicu, tas būs tikai tāds labās vēsts putns, ne vairāk. Pēc būtības viss ir apstājies. Vienkārši mēs demonstrēsim to, ka labā griba mums ir, un ka varbūt ar laiku būs labs priekšlikums, un tad es kā referents no budžeta puses es neiebildīšu pret šādu risinājumu, bet šobrīd juridiskais pamats tiek risināts, un šeit parlaments atkal parāda savu labo gribu. Bet, nu, kā jau teicu, tas ir ļoti dīvaini. Mums ir skaidri un gaiši jāpasaka, kā vispār ir iespējams, ka mums ir starptautisks nolīgums, ja tam nav juridiskā pamata. Un parasti šādā veidā Eiropas Savienības reputācija šādā veidā tiek tikai grauta. Sanāk tā, ka starptautisks nolīgums, bet maksāt mēs nevaram. Manuprāt, šāda situācija ir jārisina, tā ir ļoti nopietna, un ja vien man ir pareiza informācija, tā ir tikai daļa no nolīguma, būs vēl lielāka nauda vajadzīga, un ja mēs līdz gada beigām neatrisinām šo lietu, tad līgums ir pārkāpts. Nu, kurš tad būs vainīgs? Man jau šķiet, ka ne jau budžeta komiteja, mēs nebijām tie, kas radīja šo situāciju. Bet ir tā, ka mūsu elastība vai nu tik tiešām ir saistīta ar elastības instrumentu, un daļēji mēs varētu izrādīt elastību, ja netiks aizskartas tās budžeta kategorijas, kas ir īpaši svarīgas šim parlamentam. Tāpēc Varbūt šai gadījumā mēs varētu būt mazliet elastīgāk kā līdz šim, jo mērķi jau, protams, ir, lai lietas virzītos uz priekšu, bet, manuprāt, šāda padomas nostāja nebūs pieņemama mums, un tāpēc lūdzu atbalstiet mani, jo man ir vajadzīgs spēks. Liels paldies referentam! Paldies par jūsu komentāriem! Nu tagad visi esam visu dzirdējuši. Nu, nezinu, kā mēs tagad risināsim šo situāciju. Vai varam teikt, ka tas ir tā tikai izmēģinājuma risinājums, vai arī varbūt mēs pozitīvu signālu raidīsim vai vēl kaut ko. Bet, ja kurā gadījumā grozījumu, grozījums jūs varat iesniegt līdz 15. jūlijam 12.00 un sākot ar 13. septembri mēs varēsim šo visu izskatīt un pabeigt. Un tad referents. Es nezinu, vai viņš ieteiks balsot pār vai kā savādāk, bet jebkurā gadījumā ņemsim vērā, ko teica budžeta komisārs trialoga laikā. Un tad redzēsim, vai jums ir vajadzīgs jauns komisijas priekšlikums, vai šis priekšlikums arī ienāks. Un tad varbūt mums būs labāks pamats. Nu tad labi, tas ir izdarīts. Un kā jūs dzirdējāt, Raimers tagad, Laim, Raimers Bēge, viņš mums tagad prezentēs visus pārējos darba kārtības punktus, kas pagaidām nav izskatīti. Un mēs runāsim par šiem punktiem, pirms mēs runāsim ar ministru Batlē un vadītājiem. Nu, tagad runāsim par vidusposmas pārskatu, lūdzu, Raina. Jā, ja, vielen dank. Ich kann es eigentlich uh, heute relativ. Labi, šoreiz varu runāt pietiekami īsi, jo īstenībā šajā gadījumā mēs runājam tikai un vienīgi par tādu follow-up tam visam, kas jau ir izskatīts budžeta komitejā. Uh, Un tad balstoties uz tā visa, balstoties uz mūsu debatēm un mutiskiem jautājumiem, kas tika adresēti padomēm komisijai jūnijā Strasbūrā. Šodien jums ir dokumenta projekts tā saucamajam vidusposma izvērtējumam, bet vēlos teikt, vēlos uzstāt uz tā, ka sākotnēji es gribēju jau piekdien visiem izplatīt šo ziņojumu, bet nu kā tas parasti notiek, tā saucamais stabling office iesniegšanas birojas man teica, ka tā tas nenotiks. Un šajā gadījumā, tā kā mēs runājam par vidusposmā izvērtējumu, par jaunu noteikumu, un ka šajā gadījumā ir zinām ierobežojumi arī uz referenti. Es biju mazliet pārsteigts, ka tagad ir tāda kārtība, bet uh, man tagad bija iespēja no dažiem deputātiem aprunāties par, par uh, mūsu viedokli, par uh, jūsu viedokli, varēja visu ko uzzināt un saņēma ļoti labu informāciju. Un tāpēc vēlos teikt, ka mums nāksies dažas lietas vēl mazliet pielāgot, paskatīties, bet jebkurā gadījumā es ļoti gribētu, lai administrācija mums neierobežotu politisko darbību. Sanāk tā, ka viņi izvēlās savus darbības vārdus tik ļoti veiksmīgi, ka es vairs nezinu, ko lai es reāli daru. Tāpēc es ļoti atvainojos, ka varbūt šajā gadījumā es mazliet pārpratu administrāciju. Bet, ja kurā gadījumā Ja jau ir šāds administratīvais formāts, tad varēsim pie tā pieturēties. Jebkurā gadījumā priekšsēdētājs teikšu, ka man nevisai patīk, ka, kad man ierobežo arī, ja tā ir administrācija, kas man ierobežo. Bet jebkurā gadījumā ir jārunā par to arī priekšsēdētāja konferencē. Jā, mēs runājam par tādiem struktūrāliem aspektiem, tad mēs varam struktūrāli šos aspektus arī mainīt. Jo sanāk tā, ka ļoti strauji lietas mainās un ka kāds uzskata, ka svarīgākais ir struktūra un procedūra un nemaz nav vairs tik svarīgi, kāds ir politiskais mērķis visai šādai darbībai. Tas bija tāds mans komentārs, lai jūs vienkārši saprastu, ka es neesmu pārāk apmierināts ar to, kā strādā administrācija, bet es ļoti gribētu, lai tabling office tiktu integrēts komiteju sekretariātā un lai visas šīs struktūras izmantot sinerģijas efektu un lai pielāgotu mazliet savu darbību un ar laiku būtu daudz vieglāk ar viņiem strādāt. Tas bija tāds komentārs, ko es gribēju izteikt, jo, kā jau teicu, bija mazliet pārsteigts. Un tāpēc es nevarēju pieturēties pie sava laika grafika. Nu, bet būtības, par ko mēs šeit runājam, ņemot vērā šodienas diskusiju, līdz 21. jūlijam jūs varat iesniegt savus grozījumus 13. jūlijā. 13. septembrī mēs varētu komitejā balsot, un tad 2. septembra sesijā balsosim plenārsēmē. Nu, tad redzēsim, vai mēs varēsim ar Beļģijas prezidentūru intensīvi diskutēt un risināt sarunas, vai arī varbūt no padomas puses mm, vēl nav iegūtas pietiekamas mācības no Swifta nolīguma sarunām. Tagad saskaņā ar Lisabona, Lisabonas līgumu ir jāpanāk politiskā vienošanās, un to var panākt tikai un vienīgi, ja komisija padomu un parlaments vienojas. Un es domāju, ka šajā gadījumā Lisabonas līgums nodrošina arī politisko pielāgošanos, ne tikai tehnisko, un tas nozīmē, ka parlamentam ir tiesības piedalīties lēmumu pieņemšanā ar kvalificēto vairākumu. Un šajā gadījumā runājot par starpposma ziņojumu, vēlos skaidru un gaišu pateikt, ka formulējot starpposma ziņojumu, es arī vadījos pēc domām, ka varbūt šajā gadījumā mēs varētu skaidri un gaiši lakoniski pateikt, ko mēs vēlamies pateikt komisijām padomē. Un tad savukārt nākamais solīs septembrī, septembra sākumā, uh, Vēlreiz atcerēsimies, ka mēs šeit strādājam pie darba dokumenta, un tad balstoties uz mūsu diskusijām šeit komitejā, mēs varētu runāt ar komisiju par viņu budžeta priekšlikumiem un par daudzgadu budžeta ietvaru, finanšu ietvaru, tad mēs varētu viņiem izteikt savu viedokli, lai viņi zinātu, ko mēs vispār domājam par viņu darbu un ko mēs sagaidām no komisijas. un tad ar padome varēsim risināt sarunas. Tāpēc šajā gadījumā mēs varētu precizēt, piemēram, kā mēs varam nākotnē pielāgot situāciju attiecībā uz ārlietu dienestu. Tad jautājums ir, kāda īpaša elastība mums ir vajadzīga mūsu elastības instrumentā. Atcerieties šodienas diskusijas un ko mēs plānojam panākt līdz 2013. gadam, vai arī rezerves izveide attiecībā uz 0,03% IKP un potenciāliem zaudējumiem, fleksibilitātē un runājot par kvalificēto vairākumu attiecībā uz esošo pārskatīšanas iespēju. Un ja, ja juridiskais dienests pateiks, ka šādas iespējas, kas līdz šim ir bijušas, vairs nav pieejamas, un tad mēs ar grozījumiem varēsim parādīt, kā mēs plānojam risināt sarunas no savas puses, un ļoti skaidri vēlos teikt, tas, kas tika diskutēts iepriekšējā diskusijā, ka ir nepieciešams vienkāršot situāciju, un Šojerkungs par to runājas, ko īsti dara komisija, kā mēs varam izdarīt spiedienu, jo sanāk tā, ka ir slēgta vienošanās. Nu, šajā gadījumā mēs varam pārskatīt finanšu plānošanu un skaidri pateikt, ka šādā veidā attiecības nevar uzturēt. Un ja komisija pēdējā gadā, pēdējo gadu laikā šādi ir rīkojusies, tad uh, varam komisija skaidri pateikt, kāda ir mūsu nostāja. Šajā tekstā es gribētu teikt, ka mums skaidri un gaiši jāpasaka attiecībā uz konkrētiem punktiem. Mums jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem attiecībā uz jauniem izaicinājumiem un uz Eiropas Savienības budžeta politiku. Uh, neatkarībā no situācijas, tad ņemot vērā vairāk gadu finanšu plānošanu, ka šeit ir savas prasības. Un varu teikt, ka no komisijas un padomas mēs sagaidām vairāk, runājot par finanšu plānu, un ka ir jānodrošina attiecīgais finansējums, šeit atkal ir uh, norāde uz to, ka pilnīgi nevaram pieņemt variantu, kā tiek uzskatīts par alternatīvu dalību valstis, ņemot vērā budžeta disciplīnu, izmanto dažādus paveidus, dažādus instrumentus vai arī savas iemaksas, Eiropas investīciju banku vai kādu citu iespēju, lai apdraudētu budžeta politiku. Manuprāt, tas ir diezgan problemātiski gan sarunās šodien vai arī atsevišķos projektos, kas ir jārisina turpmākajos gados, un tad, kad mēs runāsim par nākamo vairāk gadu plānošanu, tad es uzskatu, ka šādi pieeja kļūs par nopietnu problēmu. Nu, tad mūsu bažas un šaubas ir skaidri jāpauž. Vēlreiz tekstā ir skaidri pateikts, attiecībā uz mūsu tiesisko pamatu, ka mums ir politiska atbildība saskaņā ar Lisabonas līgumu un ka skaidrs, ka parlaments runājot par Eiropas Savienības pievienoto vērtību, budžeta politika, kas nodrošinātu uzticamību, tāda ir vajadzīga. Un vēlreiz ir skaidri gaiši pateikts, ka budžeta izaicinājumi nav risināmi ar elastības instrumenta plašu izmantošanu, kā dažreiz padoma vai komisija to prasa, un ka īstenībā nepārskatot vairāk gadu finanšu plānojumu, ka šādas veida, šāda veida pielāgojumi nemaz nav iespējami. Es nezinu, kā mēs varētu nodrošināt saikni ar nacionālajiem budžetiem, ja šeit reģionālajā un nacionālajā līmenī, kā tas ir teikts tekstā, vēlreiz tas ir uzsvērts. Un kā septembrī ir paredzēts grozījuma process, un šeit komisija un, un komisija padomu dažreiz nāk ar ļoti pretrunīgiem priekšlikumiem. Vai nu mēs runājam par banānu nolīgumu, vai nu par kaut ko citu. Tieši tā kā mēs sagaidām, ka šāda kopīga diskusija par ārlietu dienestu, lai šī diskusija būtu loģiska un savādāk sanāk tā, ka mums ir ļoti sarežģītas sarunas par budžetu priekšā. Un mēs ļoti gribētu, lai komisija un padome skaidri saprasta, ka mēs vēlamies konstruktīvi sadarbotos un veidot tādu budžeta politiku, kas būtu uzticama un saprotama. Un ka budžeta politika nav tā vieta, kur vajadzētu cīnīties. Jautājums par elastību, par rezervēm. Manuprāt, šeit ir jādiskutē daudz intensīvāk. Un varam izmantot savu atvaļinājumu, lai nopietni padomātu, kā mēs šajā saržģītajā situācijā izmantosim elastības instrumentu un kā mēs izmantosim tos 0,03% no IKP un kā mēs varam elastības kapacitāti izmantot jau sarunu pašā sākuma, lai mēs nezaudētu savas elastības iespējas Un tad sarunās ar komisiju un padomi varēsim rast kādu risinājumu. Un tad atkarībā no tā, kādam risinājumam viņi būs gatavi, jāatgriežas pie jautājumā par to, kāda elastības instrumenti, kādas rezervas, kādi atlikumi mums būs pieejami, ko mēs varēsim šajā gadījumā nodrošināt. Un tīpaši, kad mēs runājam par šiem 0,03%, papildinot to, kas jau ir pateikts par ēnu budžetu, par to jau arī tika runāts. Nobeigumā šeit ir punkts, kas runā par stabilitātes mehānismu. Un tad vēl ir runa par to, par ko tika diskutēts iepriekš. Skaidrs, ka šāds mehānisms ir izmantojams un garantijām tik tiešām ir jābūt izmantojot ad hoc revīziju, un ka politiskajā līmenī mēs varam rast risinājumu šeit un nodrošināt sadarbību starp institūcijām un pietiekamu caurskatāmību, manuprāt, parlaments šajā gadījumā ļoti skaidri parāda, ka mēs esam ļoti atbildīgi noskaņoti, mēs ar atbildību izturāmies pret mūsu uzdevumiem, uh, un ka varbūt padomē un komisija vajadzētu lielākā mērā apzināties savu atbildību pret Eiropas parlamentu. Un tad mans lūgums būtu, lai politiskās grupas rūpīgi ieskatītos šajos aspektos un nāktu klājā ar saviem groziem priekšlikumiem, un tad septembrī līdz ir paredzēts balsojums komiteja, mēs varēsim šos jautājumus izskatīt, izdiskutēt, izrunāt, skaidri norādīt, kādas ir mūsu tendences, un varēsim tad spriest par to, kas ir iekļauš, iekļaujams šajā ziņojumā, kas ir iekļauks, iekļaujams citā ziņojumā, un kā mēs varam komisijas priekšlikumus izskatīt. Tātad priekšsēdētāji tas bija no manas puses. Paldies! Merci, cher Reimer, c'est très... Paldies Raimanam, Raimaram, paldies ārkārtīgi precīzi un arī ļoti specifiski. Līdz ar to um, mēs esam izskatījuši lielu daļu jautājumu šodien, un ja parlants nepārtraukti nebūtu uzsvērs, kams ir nepieciešams šis vispārīgais skatījums, tad mēs neko arī nebūtu ieguvusi, ieguvuši. Vēl ko gribēju pateikt ir sekojoši. Padome ir izdarījusi priekšlikumu vidustermiņa pārskatam. Tas ir 2007.13. gada budžetam. Un arī tekstā varam lasīt, ka vidustermiņa pārskatā ir jāpārskata līdzekļu izmantojums. Un vajadzētu izskatīt arī uh, zināmas politiskus aspektus, piemēram, kopīgās lauksaimniecības politikas finansējums un citi tikpat sāpīgi sasā, e, jautājumi. Padoma to ir pilnībā aizmirsusi. Pie tam ne tikai padoma, bet arī komisija, kas ir vēl pārsteidzošāka. Katru reizi, kad mēs tiekamies gan ar viņiem, gan savā starpā, mēs runājam par šiem jautājumiem, un katru reizi, kad mēs uzdodam jautājumus, viņi uz mums skatās tā, it kā mēs viņiem izdarītu pasaules lielāko apvainojumu. Ļoti interesanti. Katrā ziņā ir tūkstošiem jautājumu, kur 2008. gadā, kad jaunais finanšu plāns tika pieņems, nemaz neeksistēja. Tāpēc Raimers jau šeit to ir uzsvērs, kaut vai, piemēram, Lisabonas līguma spēkā stāšanās arī ir izman, izmainījusi finansējuši. 2003. gadā tika noraidīts eh, koncentrē, finansējuma koncentrēšanas priekšlikums, un vēl bez tam tagad mēs dzīvojam smagas finanšu krīzes apstākļos. Arī paplašināšanās 2007. gadā. Es tā varētu, piemēram, eh, saukt un saukt Piemēram, arī Kalfina kungs 2006. gadā parlamentā nebija. Tā tad, jā, jums ir tiesības e, saņemt savu daļu, ja tā varētu teikt. Līdz ar to, ja mēs neizdarītu šo politisko spiedienu, kas mums ir jāturpina darīt, ja mēs to nedarīsim līdz septembrim, tad mēs nebūtu panākuši neko. Mēs nebūtu panākuši ne mazu drusciņu, tad mums būtu daudz striktāks budžeta plāns, tāds, kas atbilst tikai un vienīgi padomas vai komisijas vajadzībām. Bet tā strādāt mēs nec gribam, nec varam. To esam atkārtojuši un teikuši visos iespējamos līmeņos, oficiāli un neoficiāli. Esam to teikuši dažādos līmeņos un dažādās sakarībās, un tas parādās arī šajā ziņojumā. Tātad tas ir jautājums par vidustermiņa pārskata. Mēs esam runājuši par laika grafikiem un lai izdarītu pēc iespējas lielāku spiedienu uz citām institūcijām, mums ir jādarbojas pēc sava laika grafika. Un tiešām cerēsim, ka septembrī mums izdosies vienoties par visu. Vēlētos pateikt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 21. jūlijas, tā tad vēl ir palikušas pāris dienas. Uh, Jūs jau dzirdējāt kādas rekomendācijas šiem grozījumiem, un 13. septembrī par ziņojumu balsosim. Un plēnumā balsojums būs 2. 2. 2. septembra plenārsēdē. Vispirms Anna Jensens kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vēlētos pateikties arī Rēmeram galvenokārt par viņa neatlaidību un pacietību, izējot cauri šiem jautājumiem un turpinot par to runāt. Kā jau šeit izskanēja, mēs visu laiku atgriezamies pie viena un tā paša jautājuma, bet nekas nenotiek. Nedz komisija, nedz padoma neko nedara. Līdz ar to mēs kā spēlējam bumbu pret sienu, bumba pie mums visu laiku atgriežas, un mums visu laiku tā ir jāsit atpakaļ. Vismaz man tā liekas varētu piekrist šim tekstam, kaut arī Raimars šeit eh, tā ļoti neskaidri izteicās, un viņš bija pietiekami piesardzīgs. Tātad, jā, viņš neteica, kāpēc mums šis teksts ir parādījies tik vēlu. Mums bija gan mutiskie jautājumi, mums ir bijušas arī mutiskas diskusijas, un šajā tekstā skaidri parādās mūsu nepatika un neapmierinātība. Vēlētos uzsvērt vienu šādu neapmierinātības pamatu Tas ir jautājums, kas ir saistīts ar kodola sintēzes enerģijas projektu. Par to esam runājuši jau ļoti ilgu laiku, un beidzot padoma ir radusi risinājumu, apgalvojot, ka 12. un 13. gadā tiks rasts finansējums 1,4 miljārdi, uh, tādējādi samazinot finansējumu citiem projektiem septītās zinātnes un pētniecības ietvaru programmas ietvaros. Varbūt, ka būtu vērts parunāt par iespēju šogad vai, teiksim, citus gadus iepriekš. Varbūt mēs esam neizmantojuši kādu daļu līdzekļos citās programmās, taču mums šāda data pieejama nav. Līdz ar to Ļoti liela prioritāte ir atvēlēta 2020. gada stratēģijai. Tas parādās gan parlamenta, gan padomas prioritātēs. Protams, 2020. gada stratēģija ir viena no mūsu prioritātēm, bet vēl nav skaidrs, kādas būs, tā, kāds būs šās stratēģijas rezultāts, kas, manuprāt, ir būtisks iemesls bažām, ir kāpēc neviens pie mums negriežās adekvātā veidā, un eh, neviens neprasa no mums citu risinājumu. Patiesībā spiediens tiek izdarīts uz parlamentu prezidentu. Mans jautājums būtu sekojošs, kāpēc komisija neizmanto pareizos ceļus un pareizo procedūru šo lietu risināšanai? Tas ir pirmais. Otrais. Manuprāt, ir vienkārši frustrā, frustrējoši, ka neviens neuzklausīja Levandovska kunga teikto, kad mēs, tātad mēs Levandovska kungu ievēlot par komisāru, mēs pieprasījām, ka līdz 2010. gada vidum ir jābūt gatavam vidustermiņa pārskatam, kas ne tikai mums nākt par labu, bet galvenokārt jau komisijai pašai, izvērtējot to, kāda ir elasticā, elasticitātes ieguvumi un kāda ir finanšu plāna pārējie izpildījumi. Jā, protams, mēs visu laiku varam pieprasīt papildus naudu, papildus finansējumu, kas visu laiku pārsniedz griestus, bet jā, mēs jau visi saprotam, kāda ir ekonomiskā situācija dalību valstīs. Un, protams, ka mēs varam iziet cauri un izskatīt ikvienu programmu un vienoties par to, kur varbūt risinājumi nav bijuši labākie iespējamie un kur vajadzētu pārbīdīt prioritātes. Bet mēs visu laiku tā kā lāpam caurums un mēs nesaprotam, kur grābt, un nevienam nav tāds vispārējs pārskats. Es ceru, ka komisija klausās, ka komisija sapratīs, ka mums ir nepieciešams šis vidustermiņa pārskats un nepieciešams tagad, un varbūt komisija var atbildēt, kāpēc tā to tādu vēl nav sagatavojusi, jo Levandovska kungs to mums apsolīja brīdī, kad viņš tika izvirzīts par komisāru. Prieksēdētājs, paldies, Amnai. Jā, tiešām. Atcerēsimies, ka tiešām izvirzot Levandovska kungu komisāra kandidāta amatā uzklausīšanā Levandovskungs vairākas reizes uzsvēra un atkārtoja, ka viņš šādu vidustermiņu pārskatu veiks. Mas labojums, tātad grozījuma iesniegšanas termiņš ir nevis 21., bet 22. jūlijas. 21. jūlijas ir Beļģijas nacionālā diena un Tad mēs, protams, visi dodamies uz karalisko pili un tur dziedam un skatāmies salūtu. Tātad 21. jūlijas ir brīvdiena institūcijās. Paldies, turpina Garimdzbel kundze. Mums ir jāturpina, kā jau jūs teicāt, izdarīt spiedienu, jo mums ir ļoti labi argumenti un pie tam mums ir arī tiesiskais pamatojums. Vēlētos atgādināt, kā jau parlaments to ir agrāk darījis mums ir izveidota stratēģija, kas ir ļoti labi noslīpēta. Varbūt vajadzētu vēlreiz atgādināt, un tas parādās arī šajā ziņojumā, ka mums ir jāturpina izdarīt šis spiediens. Parlaments jau mūs arī atbalsta. Mums ir jābūt vienotiem sarunās ar padomu un komisiju. Vēlētos pateikties eh, Bēgera kungam, Bēgas kungam, ka viņš ir tik lielā mērā ļāvis mums piedalīties sava ziņojuma sagatavošanā. Un arī tam, ka Bēgas kungs lielākajā daļā gadījumu ir ziņojumā iekļāvis mūsu iesūtītos labojumus vai priekšlikumus. Patiesībā lielos vilcienos esam vienoti ar Bēgas kungu lielā daļā jautājumu. Protams, ir nianses, kuros mūsu viedokļi atšķirās. Detaļās šeit neiedziļināšos, varbūt šīs detaļas parādīsies mūsu iesniegtajos grozījumos. Šajā grozījumā mums ir jābūt, teiksim tā, paredzošiem, taču mēs nevaram būt pārāk priekšlaicīgi paredzēt veselu virkni detaļu. Runājot par elastības principu un elastības instrumentiem, varbūt, ka vajadzētu vēl vairāk uzsvērt šo elastības principu, jo ļoti būtisks šā budžeta, plā, šā finanšu plāna instruments ir šie elastības instrumenti, tāpēc es varbūt vēlētos redzēt, lai ne tikai mūsu viedoklis parādītos šajā ziņojumā, proti, ka mēs noraidām padomas ierosināto elasticitātes instrumentu, Mēs vēlamies, lai budžeta komiteja sagatavotu priekšlikumu elastības pakāpei, lai komisija un padomu varētu saprast, ko tad mēs īsti domājam. Jā, patiesībā jau mūsu viedoklis ir visiem skaidrs. Protams, ka mums ir jāgūst atbalsts šim ziņojumam un parlamentu viedoklim. Priekšsēdētājs, paldies! Un tagad Tripeles kundze. Lūdzu. Vispirms paldies Raimaram par to, ka viņš prezentēja savu ziņojumu. Vispirms vēlos konstatēt, ka es, tad, kad es kļuvu par Eiropas parlamenta deputāti un sāku darboties budžeta komitejā, es nemaz vispār nezināju, ka nāksies atkal un atkal runāt par starp institūciju sadarbību un iekšējām cīņām. Un, uh, Tagad atkal ir Lisabonas līgums, tur viss ir pamatots, tur viss ir skaidrs, un atkal mums ir jārunā par lietām, par kurām, manuprāt, mums nav jārunā, es vienkārši tas mani kaitina. Un vēlos teikt, ka arī šajā gadījumā sanāk, ka trīs institūciju kopīgie pasākumi uh, tikai nodara kaitējumu tam, uh, kā mūsu iedzīvotāji skatās uz Eiropas parlamentu. Es tiešām nezināju, ka tā tas varētu būt, bet jebkurā gadījumā izskatās, ka institūcijas cīnās savā starpā nepārtraukti. Vēl viena problēma, un Rēmers arī par to ir runājis. Es uzskatu, ka tāds ka, ka šajā gadījumā ir tāda politiskā neveiksme. Paskatīsimies uz, tu, uz to, ko mēs darām. Sanāk, ka mēnešiem ilgi mēs diskutējam, tad vēl 23 valodās visu tūkojam, vai nu mēs runājam par Galileo vai arī par atjaunošanas plānu, tāpat mums neiet. Vēlos teikt, ka komisijas un padomes nostāja par jauno lietu radīšanu, kas nav savietojamas ar budžeta struktūru, ka tas norāda uz Eh, politisko problēmu, ka šajā gadījumā sanāk, ka budžets ir pārāk stingrs un neelastīgs un neļauj pielāgoties jaunajām prioritātēm un jaunajiem uzdevumiem. Sanāk, ka mēs atkal un atkal ļoti sāpīgi cīnāmies pret simptomiem, labāk būtu veidot jaunu struktūru, tāpēc mēs ciešam no tā jau vairākus gadus, ka viss visu laiku bija saistīta ar tā saucamo pārskatīšanu, kas līdz šim nav notikusi. Un es atceros, kad bija Levandovska uzklausīšana, un lai gan to laik tika runāts par politiskajām atšķirībām, ka jau to laik tika skaidri un gaiši pateikt, pateikt, ka komisijas loma, ņemot vērā padomes nostāja, ka šī loma ir visnotaļ pieticīgā. Un tāpēc arī jā, jāsaprot, ka komisija nav tā, kas vienkārši mums pateiks, kā visticamāk novalsos padome un ko padome domās. Es domāju, ka mēs paši visi skaidri apzināmies, kas un kā padome varētu, komisija varbūt varētu šo lietu secināt. Un Rēmērs tieši to arī ir teicis, ka komisija vienkārši šobrīd nav pietiekami stipra un stingra attiecības politiskām iniciatīvām. Trešais komentārs, jo Greslas kundze par to ir arī runājusi vakar šobrīd, tad, kad dažādās valstīs ir uh, budžeta ierobežošanas politika, mēs nevaram teikt, ka mēs atrodamies kaut kādā citā dimensijā. Mēs visi esam sapratuši, ka uh, arī mums politiski gudri ir jātiek galā ar problēmām dalību valstīm un jāpasaka, mēs esam sapratuši, jāparāda, ka mēs esam sapratuši situāciju, un Raimers to arī ir pieminējis, un tas ir politiski izšķirošs punkts. Tātad katru reizi, kad mēs runājam par dažādām veida interesēm, par dažāda veida prioritāšu maiņu, šeit ir šī Eiropas pievienotā vērtībā. Tieši tā kā jūs, Lamsori kungs, teicāt, kā var gudrā veidā savietot nacionālos budžets un Eiropas Savienības budžetu. Un ja mēs to politiski nevaram paveikt, izveidot no tā Eiropas politiku, tad ticiet man, mēs politiski un arī budžeta līmenī mēs atkal cietīsim neveiksmi. Un manuprāt, tas ir ļoti nopietni, atkārtošu vēlreiz, ka jā, mēs saprotam, kāda ir situācija dalību valstī finansiāli un ekonomiski, taču politiski šajā gadījumā ir skaidri un gaiši jāpasaka, kāda ir, mū, kādas ir mūsu kopīgas nacionālās un Eiropas intereses un kā šīm interesēm ir jāatspoguļojas budžetā. Savādāk mums būs ļoti grūti saviem iedzīvotājiem paskaidrot, ko mēs īsti darām. Un vakar jau to teicu, un šodien vēlreiz teikšu, ka zaļie uzskata, ka pastāv iespējas ietaupīt it īpaši runājot ar šo, par šo ita stāstu, ka ja kāds uzskata, ka šajā gadījumā būtu jāpiešķir tik milzīgie līdzekļi, tad es ļoti lūdzu kolēģis vēlreiz par to padomāt, ka varbūt ir daudz nopietnāki jautājumi, uh, Jūs redzēt, ka Galileo gadījumu mēs esam pārstruktūrējuši investīcijas. Savādāk sanāk tā, ka būs vienkārši tāds projekts, kas gal galā nav lietojams. Un vismaz mēs šobrīd uzskatām, ka uh, līdzdalība šajā projektā šobrīd nav pamatot, ņemot vērā to, ka mums ir problēmas. Par tas, par ko runāja vakar Cidānī, ka mums ir jāargumentē, attiecībā uz pētniecības un izglītības politiku ir jārunā gan par konkurētspēju iekšējā tirgū, gan arī par konkurētspēju pasaules drošina, lai mūsu jaunieši būtu pietiekami apmācīti zaļie uzskata, ka tik tiešām ir pareizi izlietot vairāk naudas izglītībai, bet ne kodola sapludināšanas reaktorām. Paldies! Paldies, Helga! neiedziļinoties saturā par eh, prioritātēm, tad eh, Helgors jau atgādināja, ka problēmas ir ar to, ka budžets ir tik neelastīgs. Pirms 25 gadiem eh, mēs noslēdzām pirmo starpinstitucionālo vienošanos, lai atbrīvotos no šīs neelastības, kas bija paredzēta dibināšanas līgumā. Mēs noteicām griestus un apakšgriestus, kas bija pārāk zemi. Viņi tiek iesaldēti uz septiņiem gadiem. Tā patiešām ir kā prokusta gulta, un tas e, padara mūsu situāciju gandrīz neiespējamu. Jo arī ikreiz, kad mēs runājam par šo problēmu ar komisiju un kad runājam par uh, to, ka tam būtu jābūt saskaņā ar to, ko vienojāmies 2006. gada mājā, tad atbildi parasti ir tāda. Jums ir jāsaprot, mēs nevaram uh, pacelt griestus, ņemot vērā vispārējo ekonomisko situāciju, bet patiesībā vidējā termiņa pārskatīšana uh, jau netiek darīta, lai vienkārši uh, palielinātu uh, visus posteņus līdz uh, gada beigām. Nē, mēs esam ļoti tādā specifiskā laikā, un tad es domāju, ka komisijai būtu saprātīgi pateikt, ka patreiz pats svarīgākais ir tikt uh, galā ar uh, dalību valstu deficītiem, lai nesamazinātos valstu iemaksas, bet sākot no 2013. gada mēs varam uh, mainīt politiskās prioritātes atbilstoši um, stratēģijā 2020. Tas, ka mēs uzsākam debatas, nenozīmē, ka mēs tērēsim vairāk, mēs tērēsim gudrāk. Un mēs raudzīsim labāk līdzekļu sadalījumu starp dažādām politikas jomām. Komisijai patreiz pieder monopola situācija attiecībā uz priekšlikumiem, bet kamēr viņi neko uz galda nav nolikuši, mēs vispār neko darīt nevaram. Gēran. Paldies! Pavisam īsi es runāšu atkal Jutas Haugvārdā, kur ir iesūtījusi tādu nelielu rezumē. Kopumā es varu piekrist tam, ka Rainer ziņojums ir ļoti labs un. Bet ir viens komentārs par punktu seši viens romiešu sadaļā. Jautājums ir par to, vai mums vajadzētu prasīt komisiju un padomu nāk lajā ar priekšlikumiem par pārprivatizāciju un pārvietošanu. Mums bija vakar diskusijas ar Cidoniju par 2011. gada budžetu, un viņi skaidri un gaiši pateica, ka viņi neierosinātu pārkārtot prioritātes un pārvietot līdzekļus, bet šo tekstu varētu izprast tā, ka mēs aktīvi aicinām komisiju padomu nākt klajā ar priekšlikumu prioritāšu pārkārtošanai, un tas varētu būt pretrunā ar Cidonijas eh, pausto vakar. Tādēļ es eh, gribētu Rainēru lūgt pārskatīt eh, redakciju, un tad varbūt mēs varētu nākt klajā ar uh, priekšlikumu mainīt eh, redakciju un varbūt atsevišķas daļas vispār svītrot. Tas pats arī attiecās uz vārdu only, tikai nākamajā punktā, kur jūta ir pielikus arī jautāšanas zīme. Es tikai gribēju teikt, ka mēs nāksim klē ar konkrētiem priekšlikumiem šai sakarā. Paldies, Jāran! Kreslers kundze. Man liekas atbalstīt Rēmera teikto. Manuprāt, ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ka tas, kas mums tiek šeit tirgots kā elastības paveids, ka tas ne, lai tas nekļūtu par bezatbildības paveidu. Lai, sanākt, lai nesanāktu tā, ka mums tiek iestāstīts tas, kas reāli nav iespējams. Jo, ja mēs runājam par finanšu instrumentiem, par naudu, kas ir pieejama, sanāk tā, ka mēs īsti neko nezinām. šai gadījumā pārvaldība netiek nodrošināta, mēs gal galā nezinām, kur tiek izlietot budžeta līdzekļi. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs šajā budžetā nezaudētu skaidru prātu. Jā, šajā gadījumā tā ir padomas un komisijas nostāja. Mums ir ļoti skaidri jāskatās, kur ir mūsu pieļaujamā elastība. Šeit men, šeit ir zināma problēma, jo šeit ir saikne ar Lisabonu, un es labprāt uzdot šo jautājumu tagad, ja jums nav iebildumu, jo savādāk var gadīties, ka šo, šo jautājumu, uz šo jautājumu netiks atbildēts, bet es labprāt saņemtu atbildi mm, vasaras pārtraukuma laikā. La minute à Inge, parce que euh, le ministre. Es, diemžēl, to nevaru izdarīt Līdz skoldzē vārds lūdzu. Es eh, esmu darba kārtībā pieteikusies strādāt par šo punktu, bet eh, es gribētu zināt, kā tiks pārstrādāt eh, procedūra šai <clears throat> budžeta izpildes izvērtēšanai reiz trijos gados tieši komisijai, jo mūsu juridiskais dienests ir ieteicis mums Uh, runāt par šo rīkāst vai procedūras pārstrādāšanu. Jā, komisija to atzīmēja un atbildēs rakstiski. Rainer, jūs tātad citējāt mūsu kolēģis, vai jūs gribētu teikt kaut ko par to visu šai sakarā? Paldies visiem par komentāriem. Manuprāt, visas detaļas tiks risināts ar kompromisiem, ar grozījumiem, prātīgi. Uh, vispārreiz atrast, nu, bet Garanam ir taisnība, jā, jā, šeit tieši tas arī ir šis moments, ka uh, ziņojuma struktūra tiek mainīta un līdz ar to tas, kas formulējumā bija prātīgs, un nu, šeit var, pār, var, var tikt pārprasts. Un vēlos teikt, ka mēs esam gatavi balstoties uz mūsu politiskajām prioritātēm un uz balstoties uz pozitīvām, negatīvām prioritātēm un uz tā, uh, kas mūsuprāt ir saprātīgs, tad mēs varēsim risināt sarunas ar padomu un komisiju. Nu, šeit ir tā konstrukcija, un es teikšu, ka tas ir viegli pārprotams, un paldies par šo norādījumu, bet noteikti mēs izskatīsim to, kad iesniegsim grozījumus. Paldies! Thank you very much. Uh, with that we have... Uh... Paldies! Nu, es domāju, ka mēs esam pabeiguši savu sēdi, un tagad es pasludinu, ka mūsu nākamā sanāksme notiks 13. septembrī, pulkstens trijos pēcpusdienā. Novēlu jums jaukas brīvdienas. Paldies!